for... Daži, dargie kolēģi, ja jūs paliksiet uz pirmajām apaļā galda diskusijām, tad lūdzu ieņemiet savas vietas. So if you're for round table one, please. Pirmais apaļais galds. Lūdzu apsēdieties savās vietās. Ja nē, ja piedalīsieties citās diskusijās, jūs varat doties uz citu telpu. Dārgie deputāti, dārgie viesi, dāmas un kungi, eh, sirsnīgi sveikti šajā pirmajā apaļā galda diskusijā par patvērumu un migrācijas pārvaldību. Es esmu Lībe komitejas priekšsēdētājs, šeit ir ieradušies kolēģi arī no citām eh, komitejām, ir garš runātāju saraksts un es eh, solu. Uh, Mm, ka būšu ļoti strikts, es eh, lūkšu jūs ievērot disciplīnu, un mēs gribam, lai visi piedalītos debatēs, un lai tās būtu ražīgas. Šis eh, pasākums tiek arī raidīts internetā, un jūsu uzstāšanās tiks ierakstītas. Varat klausīties tulkojumu gandrīz visās oficiālajās Eiropas Savienības dalību eh, valstu valodās. Thank you. Those are the only interpretations. Tās ir valodas, kurās varat klausīties tulkojumu un PHS telpā 001 ir uh, iespējams uh, šo konferenci arī klausīties. Parallel, uh, Pāri šeit pretējā telpā uh, P3CO50 notiek arī vēl viena apaļā gala diskusija. Es uh, izvairīšos no gariem ievadvārdiem, tikai gribēju pateikt, ka mēs vēlamies parūpēties, un es arī lūdzu uh, spēcīgāk ieslēgt. Uh, gaisa kondicionierus, skatos, ka citiem ir grūti noturēt mūžumu šajā zālē. Uh, Tā tad, jā, protams, jūs drīkstat arī iziet šad un tad no zāles, lai nopirktu kādu atspirdzinošu dzērienu, bet jums tad būtu vēlams arī atgriezties tajā. Labi, jāsaka, ka komisāri varēs uzstāties līdz piecām minūtēm, ministra kungs, laipni lūgti. Šeit mēs jūs jau tikāmies pirms dažām dienām, jā, nu, Libe komiteja ir ļoti aktīva, tagad mēs tiekamies atkal. Uh, un eh, ministri un komisāri varēs eh, uzstāties uz piecām minūtēm. Jāsaka, ka eh, šī zāle ir pilna ar ļoti pieredzējušiem kolēģiem. Vajadzētu parūpēties, ka vismaz šajās diskusijās, pateicoties um, runu ierakstīšanai un arī uh, sēdes translēšanai internetā, mēs varēsim ļoti uh, ražīgu darba cēlienu šodien aizvadīt. Ir arī ārkārtīgi daudz līkumdošanas priekšlikumu par migrāciju un patvērumu, par tiem komisija noteikti runās, un ministra kungs eh, tāpat kā deputāti runās ne tikai par Itālijā, Grieķijā, eh, Rietumu Balkonos notiekošo, bet arī par visā Eiropā notiekošo. Labi, runāsim par to visu un mēģināsim arī kopīgiem spēkiem meklēt risinājumus. Tagad došu vārdu Avramopulusa kungam, kas ir migrācijas ministrs, migrācijas komisārs, un došu jums vārdu uz piecām minūtēm. Thank you, Klauda. Paldies, Klauda. Godātie parlamenta deputāti, mēri, ģenerāļi, dāmas un kungi. ja mēs kaut ko esam sapratuši šo pēdējo gadu laikā, tā ir atziņa, ka ir nepieciešama nevien Eiropas, bet arī tāda vispārīga globāla eh, migrācijas pārvaldība. Mēs nedomājam, kā migrāciju apstādināt, bet kā to labāk pārvaldīt koordinētā veidā. Mums ir jāuzņems atbildība uh, kaut ko darīt lietas labā kopīgiem spēkiem kā savienībai. Un jāsaka, tas arī ļoti lielā mērā ietekmēs mūsu tālāko likteni šajā kontinentā. Migrācijas krīze mums pierādīja un iemācīja, ka tīri nacionāli pasākumi nav pietiekami. Ar tiem nav gana nevienā pašā dalību valstī atsevišķi, nevisā Eiropas Savienībā kopumā. Uh, Ir nepieciešams vairāk Eiropas, lai varētu aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas, lai varētu garantēt tādu visaptverošu, uh, ilgtspējīgu, ilgi darbojošos migrācijas un patvēruma sistēmu. Ir, protams, arī jācīnās pret kontrabandistiem un jāmēģina iznīcināt viņu tīkli un tiem, kam nav tiesība palikt Eiropas Savienībā, tādas arī nevajadzētu piešķirt, un ir eh, jāpalielina arī to legālo avēniju skaits, pa kurām var ierasties Eiropas Savienībā. Vairāk Eiropas nozīmē labāku, kopīgu mūsu uh, kopīgo pārbaudījumu pārvaldību. Eiropā ir nepieciešams vairāk kopīgas atbildības un uh, ir uh, jābūt arī solidaritātei. Tādēļ esam plānojuši pārskatīt Eiropas kopīgo patvērumu meklēšanas politiku. Neskatoties uz to, ka esam ieguldījuši daudz pūļu negludumu nogludināšanā, joprojām ir arī lielas atšķirības starp dalību valstīm un uh, patvērumu sistēmas interpretēšanu. Līdz ar to migranti meklē vietas, kur ir vienkāršāk iegūt patvērumu, uh, dodas tās augļā patvērumu iepirkšanā, sēlam shopping. Tieši tādēļ mums ir jāizveido harmonizēta, stabila un godīga patvēruma politika, tāda politika, kas balstās uz solidaritāti un kopīgu atbildības uzņemšanos, kur neviena valsts nav atstāta uh, savā novārtā, lai mēģinātu tikt uh, viena pati galā ar šīm problēmām. Ja mēs vēlamies pārvarēt esošās plājas dalību valstu uh, patvērumu sistēmas, ir labāk jāharmonizē, ievērot Eiropas standartus un vērtības. Apusēju uzticēšanās ir nepieciešama ne tikai uh, sistēmas efektivitātes celšanai, bet arī, lai garantētu līdztiesīgu un cieņpilnu attieksmi pret patvērumu meklētājiem visā Eiropas Savienībā. Šīs reformas panākumi, protams, ir saistīti arī ar dalību valstu solidaritāti. Geogrāfija nevar uh, būt uh, liekama blakus atbildībai Dublinas regula nav izturējusi laika un evolūcijas pārbaudi. Mums ir nepieciešama jauna, labāka sistēma, kur varēs arī labāk sadalīt atbildību, kas gulstas uz dalību valstu pleciem. Ir nepieciešama labāka Dublina pēc šīs Dublinas. Ja mēs vēlamies arī turpmāk baudīt pārvietošanās brīvību Eiropā bez robežām, mums ir nepieciešama paredzama un efektīva Dublinas sistēma. Diskusijas starp dalību valstīm joprojām turpinās, un es rēķinos ar Eiropas parlamentu atbalstu, lai izveidotu efektīvu, patiesu, solidāru mehānismu. Tādēļ mums ir nepieciešama visu dalību valstu iesaiste uh, un tam ir jārezultējas skaidros, saistošos legālajos noteikumos. Un mēs e, negribam, lai joprojām būtu iespējama neregulāra un e, nekontrolēta pārvietošanās pa Eiropas Savienību. Tādēļ mēs arī piedāvājam izveidot pārvietošanas ietvaru, kas varētu radīt kopīgu pieeju, lai uh, cilvēki, kam ir pienākusies startautiskā aizsardzība, varētu šeit pārvietoties tādā legālā, kontrolētā veidā. Ir jābūt arī spēcīgām iekšējām robežām, uh, lai varētu garantēt uh, drošu pārvietošanos visās Eiropas Savienības teritorijās. Jāsaka, pagājušajā nedēļā mēs svinējām uh, e, Schengenas zonas 32. gadskārtu. Jāsaka, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas sasniegumiem. Tas mums ir jāturpina lolot. Es gribēju pateikties arī Eiropas parlamentam, jo pateicoties tā atbalstam, regulāri tiek pārbaudīti indivīdi, kas ierodas Eiropas saimnībā pa ārējām robežām. Mēs izmantojam kopīgo izveidoto datu bāzi. Gribēju pateikties, ka pateicoties parlamenta atbalstam, mēs varējām izveidot kopīgo robežu un krasta apsārdzi. 1600 virsnieki atbalsta eh, nacionālos spēkus eh, vislielāko skaitu uzņemošajās dalību valstīs, un tas nozīmē, ka ārējās robežas ir labāk pasargātas. Migrācijas pārvaldība un robeža aizsardzība ir neatraujam sasaistītas. Tieši tādēļ esam arī uh, sākuši sadarbību ar trešajām valstīm, uh, lai varētu uh, izskaust galvenos migrācijas cēloņus. Mēs gribam arī uh, labāk cīnīties pret uh, cilvēku kontrabandistiem un izskaust legālos trūkumus. Mēs negribam izveidot Eiropas cietoksni, mēs gribam, lai Eiropa joprojām būtu droša, atvērta un iecietīga. mums ir eh, jāļauj arī legāla migrācija Eiropā, ne tikai tiem, kas ir pelnījuši starptautisko aizsardzību. Zilā kartiņa ir viena no, viens no instrumentiem, lai to varētu garantēt. Mums, protams, būs nepieciešama arī migrante Eiropas Savienībā. Un ir, eh, protams, arī jācīnās pret nelegālu migrāciju un eh, jāsūt atpakaļ tie, kam nav tiesības šeit palikt. Jaunais robežu un krasta apsardzes mandāts noteikti palīdzēs šo darbu veikt tā efektīvāk un īstenot spēkā esošās normas. Un pašās beigās gribēju piebilst dažus vārdus par integrāciju, jo Šodien mēs diskutējam par mūsu sabiedrības kohēziju, par tās nākotni, par to, kā mēs eh, visi dzīvojam blakus cits citam. Un Eiropas sabiedrība kļūst aizvien daudz šausņaināka. Mums eh, nav pārāk daudz laika ne no sociālās, ne ekonomiskās eh, perspektīvas raugoties Tikai veiksmīga migrantu integrācija Eiropas Savienībā šo problēmu pārvērtīs jaunās iespējās gan viņiem, gan Eiropas sabiedrības un ekonomikas labā. Solidaritāte ir jāuzņems kopīgi visiem. Mēs esam tie, kas var pārvērst migrāciju uh, kaut kā tādā veiksmīgā stāstā sasniegumos. Paldies! Thank you very much, Commissioner. A few... Paldies. Paldies. Komisāra dažniec apakaļ Lībe komitejas delegācija. Arī es bijām Grieķijā. Tas bija tiešām tad īpaši brīdis, kad e, valdībā bija tad, tad e, tik risināti arī finanšu jautājumi, un arī Grieķija, protams, ir imigrācijas uh, jautājumu pirmajā fronts līnijā, un ar lielu prieku uzklausīsim arī migrācijas ministra uzrunu. Lūdzu, jums ir 4-5 eh, minūtes. Κλοντ, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο για αυτή την εκδήλωση. Paldies Eiropas parlamentam par šīs sanāksmes organizēšanu un par to, ka mani uzaicinājāt. Ir grūti runāt par tik daudz sarežģītām tēmām. Eiropas Savienība un Grieķija. Uh, saskaras ar vāju e, mehānismu attiecībā uz bēgļu uzņemšanu. Mēs kā valsts un e, arī Eiropa nebija īsti gatava šādai situācijai. Pavisam drīz mēs sākām e, pārvietošanas un atpakaļ atsūtīšanas procedūras. Nebija viegli, bija grūtības. E, un uh, dažādas situācijas, bet kāpēc tad mēs esam tik pārsteigti? Karš risinās jau 20 gadus, jau sākot no Afganistānas un, un beidzot ar Lībiju. Un Eiropieši arī ir mm, piedalījušies, un kāpēc mēs uh, tā nevainīgi uh, paužam pārsteigumu? Kā tad rīkoties, lai šādu pārsteigumu vairs nenotiktu, zinot, ka Kariem eh, vienmēr ir šāda veida rezultāti, ka mums būtu jāizvairas no kariem. Mm. Kā tad nebūt pārsteigtiem, ja mēs zinām, ka ir klimata pārmaiņas, eh, nabadzība, eh, korupcija, bats, simtiem miljoniem cilvēku liek doties bēgļu ceļā. 2015. gadā ar, pēc vienošanās ar Turciju viens miljons bēgļu ir mm, gājuši cauri Grieķijai. Mēs pārvaldījām šo krīzi ar Eiropas Savienības palīdzību, mm, un, jo īpaši sākumā ar lielisko mūsu tautas eh, solidaritāti un eh, citu valstu organizāciju. Un eh, mēs izvairījāmies no ekstrēmistu, rasistisku uh, gadījumu notikšanas. Nu, kādas tad bija kļūdas? Nav iespējams izvairīties no kļūdām. Un šajā kontekstā arī nu, mēs risinām šīs dienas debatas. Balkānu maršruts tika slēgts. 15 tūkstoši cilvēku katru dienu pa to devās, un tagad šis skaits ir samazinājies 5 tūkstoši cilvēkiem, 20 tūkstoši cilvēku uh, tika. Mm, nu, viņi netika uz priekšu, un mēs aizsākām tādu fantastisku cīņu. Mēs izveidām 50 tūkstošu uzņemšanas vietu. Sākumā bija tikai tūkstots, bet tagad jau 50 tūkstoši. Tās gan nav ļoti labas, bet um, ir izvietotas dažādās vietās, un katru dienu mēs cenšamies uzlabot situāciju. Mums ir pieredze bēgļu uh, uzņemšanā, tagad jau iegūta, kāda vēl nav bijusi pirms tam. Uh, pateicoties ES un Turcijas vienošanai, mm, plūsmas ir kļuvušas kontrolējumas, un situācija manā valstī ir uzlabojusies. Pūliņi, kādus esam ieguldījuši, ir bijuši milzīgi, un to jau es sākumā teicu. Mums bija tikai tūkstots vietu uzņemšanai, un tagad jau 50 tūkstoši. Un tas viss piecus mēnešus pēc demonijas nometnes nojaukšanas. 2013. gadā 200 cilvēki eh, sāka nodarboties ar eh, šiem patvērumu jautājumiem. Šodien viņu skaits ir pieaudzis līdz 800. Mums ir ļoti labs um, rādītājs attiecībā uz pieteikumu apstrādi, salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, un um, mēs esam otrā, otrajā vietā pēc pie, saņemto pieteikumu skaita. Mēs uh, sūtam bērnus skolā, mēs uh, nodrošinām vakcīnas, arī uh, sākām pārtikas. Mm, Eh, piegādi un arī šīs nometnes ir eh, cieņpilnos apstākļos. Bēgļi, migranti, eh, viņiem ir piekļuve mājokļiem, dzīvokļiem. Sākumā bija 280 vietas, tagad 1400. Nu, ir uzlabojumi, tomēr jāņem vērā, ka katrs jauns migrantu vilnis um, to visu samazināts, un mums ir nepieciešamas atbilstīgas infrastruktūras. Mūsu darbība un tas, kā mēs pārvaldām migrāciju, lielā mērā ir atkarīgs no neparedzētiem faktoriem, kā piemēram to, cik intensīva šī plūsma ir. Šīs krīzes garumā Eiropas Savienība mums ir palīdzējusi un tā turpina sniegt palīdzību. Un šīs sadarbības sākumā bija daudz grūtību. Institūcijas, jāatzīst, mums palīdzēja tiesa, bija, bija šīs grūtības. Un mums neizdevās eh, šo problēmu sādalīt būt solidāriem. Kaut Eiropas Savienība teica, ka mums palīdzēs, un Frontex mums eh, tiešām palīdzēja, tomēr nebija tā, ka šis sloks sadalās. Mm, Solidaritāti varbūt tad būs iespējams panākt ar sankcijām. Nu, tas būs nepieciešams, bet tā nav gluži tā Eiropa, par kuru sapņojām, ka sankcijas eh, piespiež būt solidāriem. Iepriekšējie runātāji Mm, atbilstīgi runāja par Āfrikas, Lībijas, Itālijas eh, migrantu ceļu. Tas nozīmē, ka Āzijas, Turcijas, Āfrikas, Egejas jūras, Grieķijas, Eiropas ceļš joprojām tiek izmantots. Un es zinu, ka Es Turcijas vienošanās gadījumā ir eh, pretrunīgi viedokļi. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Es varu tikai teikt, ka šāda vienošanās ir no, vērtīga, lietderīga. Tai varbūt ir trūkumi. Tā tas var notikt, ir palākās zonas, bet, nu, ja tas tā ir, tad mēs varam mēģināt tās uzlabot tur, kur šie uzlabojumi nepieciešami. 2016. gada 21. martā tika noslēgta vienošanās ar Turciju, un tagad ir daudz uzņemto cilvēku. Līdz 16. gada martam 1966 cilvēki uh, ieradās, un cilvēktiesības tā ir laba lieta, bet nu nebūsim liekulīgi. Cilvēktiesības mm, sākas tad, kad cilvēki pamet Afganistānu, Alžīriju, tur, kur viņi tiek nogalināti, nevis tad, kad viņi ierodas Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai jau tur sākuma punktā ir jānodrošina cilvēktiesību ievērošana. Ja mums neizdodas palīdzēt šiem cilvēkiem, šiem migrantiem, ja mēs nevaram viņiem nodrošināt cilvēktiesības vai patvēruma tiesības pirms viņi kāpj laivā, Mm. šajos eh, pieteikuma apstrādes centros, eh, ANO paspārnē un visu, ko paredz Ženēvas konvencija. Mm, Eiropas Savienība, ja mums neizdodas to panākt, tad eh, šie cilvēki tiks uzticēti trešajam lielākajam um, tīklam, kas ir cilvēku kontrabandas tīkls. Tātad mums ir jārīkojas pirms vēl šie cilvēki sāk aplaivās. Mums eh, ir jābūt drošiem koridoriem, bēgļiem, kas tiek izmantot migrācijai. Es uzskatu, ka vienošanās ar Turciju, ja tā tiek uzlabota, var spēlēt manis minēto lomu. Un vēl priekšsēdētāji Jaunajā Dublinas regulējumā Eiropas Savienība palīdz uzņemošajai valstī, bet nesadala slogu. Un, ja nav šis slogas sadalījums, tad jaunais Dublinas regulējums būs neveiksmi, tāpat kā iepriekšējais. Es zinu, ka jūs parlamentā daudz esat runājuši par šo jauno Dublinas sistēmu un meklējāt risinājumus. Es zinu, ka uh, ir ieguldītas pūles un mums nepieciešama palīdzība. Un, mm, ir jābūt šim uh, tiešajam kontaktam ar cilvēkam, mums nepieciešama palīdzība, mums ir jāsatuvina šīs divas tendences. Un uh, pirmajai uh, palīdzībai šajā uzņemošajā valstī ir jābūt kombinētai ar sloga sadalījumu. Mums ir daudz problēmu sadarbībā ar Eiropu, ar komisiju. Uh, ar institūcijām, mēs esam mācījušies no šīm grūtībām, gan mēs, gan Eiropa. Es jums teikšu tā, e, problēmas, kuras mums radās sadarbības gaitā, bija atrisinājumas, un mēs iemācījāmies tās risināt. Apravamopulus kungs, Junkera kungs, e, daudzi citi mums ir palīdzējuši. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka mums izdevās atrisināt eh, problēmas ar piekāpšanos, ar apratni. Mm, tomēr ir problēmas, kuras nevarējām atrisināt. Tas, ka nebija tādas īstas Eiropas Savienības, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz jaunu problēmu tīklu, ja mēs vēlamies eh, risināt migrantu bēgļu problēmu. <clears throat> Thank you very much, Minister. Um... Liels paldies, ministri kungs. Jūs redzējāt, ka komisārs un arī ministra kungs ļoti ilgi runājies, vēl nebija pietiekami drosmīgs eh, viņus pārtraukt, bet, nu, tagad es to darīšu. Ir 39 cilvēki, kur vēlas izteikties, un uh, laika ir maz. Bet, nu, neuztraucieties, mēs uh, mākam to visu norganizēt. Katrs var izteikties maksimums 4 minūtes. Uh, Ja mazāk, jo labāk. Tātad divas līdz četras minūtes, bet nu četras maksimums, un pēc četrām minūtēm mēs jūs pārtrauksim un tad uzklausīsim nākamo runātāju. Es apsolu, es tā rīkošos, jā. 39 vēlas izteikties, un jūs visi esat smagi strādājuši pie patvērumu jautājumiem. pie bēgļu izmitināšanas. Mēs gribam visus uzklausīt un arī viesi no valstīm, kas vistiešāk saskars ar šīm problēmām. Tādējādi nekavēsimies uzreiz. Uzklausīsim runātājus, trīs runātājus nosaukšu, lai jums tagad būtu cerības sajūta. Roberta Metzola, Cecilija Kjēngi, Cecilija Vilkstrēma. Roberta. Paldies. Jā, nu ņemot vērā šo uh, situāciju apjomu, tas ir reāli. Simtiem cilvēku iet bojā jūrās. Mums kā politiķiem ir pienākums nāk lajā ar savu nostāju, darīt visu, lai šie cilvēki nekļūtu vienkārši par statistikas skaitļiem. Ja ir viena lieta, ko esmu iemācījusies šajos gados strādājot parlamentā, ir tas, ka nav. Um, sudrablodes un burvju receptes, kā atrisināt imigrācijas problēmu. Mums ir jābūt radošiem. Mēs nevaram vienkārši nodarboties ar steidzamiem risinājumiem. Mums ir jābūt ilgtermiņa vīzijai un jābūt tādai Eiropas Savienības aģentūrai kā patvēruma aģentūrai, kurā ir pietiekami resursi un personāls, lai to visu organizētu. Nu, solidaritāte ir jābūt stūrakmenim. Uh, uz kā jābalstās imigrācijas politikai, un tur ir jābūt pasākumiem, kuru mērķis ir apkarot kriminālos, uh, noziedzīgos uh, tīklus un organizācijas. Ir arī jānodala tie, kuri ierodas Eiropā, lai meklētu aizsardzību, un tie, kuri vēl strādāt, ir cilvēki, kuri vēlas aizsardzību, bet tas nenozīmē, ka imigrācija ir atļaut visiem, piemēram, par darba roku migrāciju. Dalību valstīm ir jābūt tām, kurām ir jākontrolē savi darba tirgi. Uh, Tad Eiropas Savienībai arī katru dienu jāsadē pie tā, kā to uzlabot, un mums ir jāatgriežas arī pie izmitināšanas, pārmitināšanas jautājuma, lai aizsargātu cilvēkus, kuriem ir statotiska aizsardzība, ja mums ir vienots vērtības. Eiropas Savienībā, tad mums ir jākļūst arī par kopīgās atbildības uh, savienību, ir jāuzlabo droši uh, ceļi uz Eiropas Savienību, Un arī jāīsteno šī pārmitinēšana. Ja ir droši ceļi, tad cilvēki nekāps nedrošās laivās. Un par drošību mēs nevaram slēpties no realitātes. Mm. Um, dalību valstīm ir jādara viss, lai sargātu ārējās robežas. Un mēs nevaram ļaut ekstrēmistiem un populistiem tikai runāt par šo jautājumu. Tādēļ iekšējo robežu kontroļu, atcelšana, Schengena, tam visam ir jāiet roku rokā ar ārējo robežu aizsardzību. Mēs zinām, ka ne visi, kur ierodas Eiropā, ir tiesīgi uz aizsardzību. Mums ir arī jānosūta atpakaļ tie, kuriem nav šāda aizsardzības tiesību. Par Dublīnas regulu notiek likumdošanas process, kurš ir jārespektē un ir jāatvēl nepieciešamais laiks, lai Eiropas parlamentā mēs varētu vienoties skatot ceļu uz priekšu un tālāk. Um, mums ir nepieciešama jauna pieeja integrācijai, divu veidu process, kamēr, jā, viss tiesības ir jāaizsargā, taisnīgi arī sagaidīt to, ka visi ievēros arī Eiropas Savienības uh, vērtības. Ilgtermiņā arī ir jārunā, protams, pāri iemesliem, jāsaprot, kā apņēmīgāk ir jāstrādā, lai atrisinātu ģeopolitiskus mūsdienas izaicinājumus. Tas nozīmē, ka ir jāraugās uz jautājumu ārējo dimensiju. Eiropā ir jāstiprina trešo valstu kapacitāti, kas eventuāli arī var sniegt cilvēkiem aizsardzību ārpus Eiropas Savienības tuvāk viņu dzimtenēm. Mums ir jā liek naudu tur, kur ir mūsu mutes. Un Eiropas Savienība ir bijusi pirmā Āfrikas um, donorvā. Um, pirmais donoru konferences, un mums ir jāstrādā pie maršala plāna Āfrikai. Nu jā, varbūt šis ir tāds e, īsts situācijas apraksts, bet ja mums ir jāuzsver viena lieta šodien, tad būs tā, ka mēs nevaram vienkārši kļūt nejūtīgi pret to, ka imigrācija galvenokārt ir e, cilvēku jautājums. Tie ir cilvēki ar dzīvībām, un Eiropas Savienībai šeit jāspēlē paraugu loma. Much, Robert. Paldies, Roberta. Jā. Tātad Roberta Metzola ir deputāte no Eiropas Tautas partijas. Jūs bijāt līdz referente ziņojumam par situāciju vidusjūrā un holistisko pieeju ES uh, migrācijas pieejā. Un tagad Cecilija Kjenge, um, deputāta no S un D, viņa nav šeit. Viņu aizstās kolēģi, kur strādā arī pie migrācijas jautājumiem un runās uh, Kengas kundze, Svērdās Lainas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jau gadiem sešas valstis no 27 ir vienas pašas risinājušas uh, imigrācijas jautājumu. Tad jautājums, vai tā ir solidaritāte un vienlīdzīga sloga pārdala, ko prasa līgums 78. un 80. pantā? Nē, tas tā nav. Septembrī Ņujorkā bija pirmais samits par bēgļiem un imigrantiem. 86% no pārvietotiem cilvēkiem pasaulē uh, tiek uzņemti jauntīstības valstīs. Valstu valdību vadītāji apņēmās vienlīdzīgi pārdalīt atbildi, atbildību globālā līmenī, bet kā Eiropas Savienība spēlē spēlēt savu lomu, ja Eiropas uh, Savienības pārdomas politikas komisijas politikas iet mūsu robežu un atbildību eksternalizācijā, nu, piemēram, mēs Turcijas vienošanās, vienošanās ar Lībiju, migrācija kompakti un tā tālāk, tā joprojām nepārtraukt tiek izmantot trešo valstu konceptu. Izskatās, kā šī ir vienīgā lieta, kur pārdoma ir vienisprātis, un tas ir kauns. Uh, Nav pieņemami, ka eh, valdības pat nevar ievērot arī savas saistības eh, bēgļu izmitināšanā. Tikai 20 tūkstoši ir izmitināti ļoti. Kanāda četros mēnešos ir uzņēmusi izmitinājusi 40 tūkstošus. Te nav jautājums par to, ka nebūtu resursu. Nē, valstis eh, ir egoistiskas, nav politiskā grība. Neviena valsts nevar te palikt vienam. Uh, ir nepieciešama solidaritāte. Un arī mēs zinām Itālijā, ka um, arī migrāti labāk integrācija nāk par labu vietējai uh, sabiedrībā. Vairāk nekā vienu reizi Eiropas parlaments ir balsojis par kopīgu uh, savienības risinājumu. Šai holistiskajā pieeja aicina komisiju pieturēties pie šī gara un nepadoties uh, padomēji. Uh, Tā tad nav tikai priekšrocības piedalīties Eiropas Savienībā un saņemt, bet nekad nedalīties atbildībā. Tas ir bērnišķīgi. Īstermiņā ir jāstiprina komentārā atbilde un ir jāglāb cilvēki, jāmeklē cilvēki jūrā un vidustermiņā ir arī jāiet tālāk par Dublinas sistēmas liekulību. Un kā parlaments lēma aprīlī, ir jāiet atbildību, atbildības centralizācijas virzienā. Tādējādi mēs eh, arī eh, esam noteikuši šo vienlīdzīgais slogu pārdales eh, mehānismu, lai varētu visi uzņemt šos patvērumu meklētājus. Itālijas, Šveices robežā vairāk nekā 500 cilvēki gulēja uz ielā. Viņi uh, tām deva priekšroku nekā iesprūst sistēmā, ka kur divus gadus viņiem ir jāgaida uz ģimenes apvienošanu. Mums ir jābūt drošiem juridiskiem veidiem, kā šiem cilvēkiem iebraukt dalību valstīs. Tikai tā mēs varam apturēt um, cilvēku tirgoņus, un tad ilgtermiņā jārisina konflikti klimata izmaiņa, un galvenais jautājums globālā nevienlīdzība ir jāatrisina. Uh, attīstības sadarbības priekšnoteikums, lai stiprinātu Āfrikas robežu kontroli, tas nepalīdzēs jaunajiem afrikāņiem rast darba iespējas. Um, Lībijas robežsārgi tiek apmācīti, jā, bet viņi arī šauj uz imigrantiem. Tas nav pieņemami. Eiropas Savienības politikām jābūt saskanīgām. Tirzniecības ārvalstu, nodokļu politikas, attīstības politikas, tam ir jābūt uh, Saskanīgām jaunajā ilgspējīgās attīstības programmā Eiropas Savienība var panākt labākus rezultātus. Šeit mēs runājam ne tikai godātie kolēģi par efektīvu Eiropas patvērumu sistēmu, mēs runājam par Eiropas Savienības nākotni. Šis ir izšķirīgs brīdis, ir jāparāda Eiropas pilsoņiem, kādēļ Eiropas Savienība ir vajadzīga, mums ir kopīgi izaicinājumi, kopīgi risinājumi. Paldies! Thank you very much, Ellie. Um... Paldies. Ministra kungs pieminēja nesen arī Vikstrēmas kundzes veikto darbu. Viņa ir ALDE um, grupā, viņa arī ir um, sagatavojusi ziņojumu par uh, Dublinas regulas pārskatīšanu. Lūdzu, Cecīlija. Priekšsēdētāji kungs, mums nevajadzētu būt naiviem domājot par tiem pārbaudījumiem, kas mūsu kontinentā ir saistīti ar migrāciju. Uh, bet mēs nedrīkstam arī pieļaut, lai mūsu sabiedrībā ienāktu populisms un bailes. 2015. gadā uh, bēgļu krīzes augstākajā punktā 1,3 miljonu patvērumu meklētāji ieradās Eiropas Savienībā. Kopš otrā pasaules kara beigām mēs neesam pieredzējuši tik lielu bēgļu skaitu savā kontinentā. Uh, Pie mums dzīvo 500 miljonu iedzīvotāju, un jāsaka, ka 1,3 miljoni nav pat 1% no Eiropas Savienības kopīgās, kopīgā iedzīvotāja skaita. Ja mēs jau tajā brīdī būtu godīgi sadalījuši atbildību pa dalību valstu plēciem, tas nozīmē, ka pilsēta, kurā dzīvo 10 tūkstoši iedzīvotāju, uzņemtu vēl 30 cilvēkus pie sevis. Tātad dažas ģimenes. Vai tad tas būtu bijis neiespējami? 2015. gadā mums tas neizdevās, jo mūsu patvēruma politika bija neefektīva. Mēs uh, piedzīvojām fiasko, jo nesadalījām atbildību godīgi un nebija arī solidaritātes starp pilnīgi visām dalību valstīm. Pašreizējā Dublinas sistēma nozīmē uh, haosu un īstenībā uh, pievelkt tos, kas tagad zina, ka viņi brīvi varēs izvēlēties, uz kuru dalību valsti doties. Ir radusies tāda absurda situācija, ka katrai dalību valstī tagad ir dzinulis nereģistrēt šos patvērumu meklētājus, jo ja viņi tiks pie viņiem reģistrēti, viņi uh, būs arī, tātad šīs dalību valsts būs atbildīgs par šo cilvēku uh, pieteikumu izskatīšanu. Un, ja cilvēki nav reģistrēti, tas nozīmē, ka nav arī nekādu drošības pārbaužu priekšstādātāja kungs, bet ir arī labas ziņas. Ir iespējams uh, izveidot citas politiskās vadlīnijas, laba, uh, veiksmīgi pārvaldīta sistēma, uh, kuras ietvaros katra dalība valsts uzņem savu atbildības daļu, ļautu mums. Uh, droši reģistrēt un pārbaudīt visus šos cilvēkus. Tā mēs atkal varētu būt situācijas noteicēji un mēs varētu parūpēties, lai patvērumu meklētāju uh, pieteikumi tiktu izskatīti godīgā uh, veidā. Godīga patvēruma procedūra nenozīmē, ka visi šeit varēs palikt bet tas nozīmē, ka visi, kas atbilst prasībām, lai saņemtu starptautiskā aizsardzību, drīkstēs šeit palikt. Un tie, kas nevarēs, ir jāatgriež izcelsmes valstīs ātri, bet tajā pašā laikā cienot viņu cilvēcisko būtību. Visas politiskās ķildes pēdējo gadu laikā, visi atkal pasākumi un arī uh, šī uh, uzņemšanas. Uh, apstākļu pasliktināšanās īstenībā pierāda to, ka trūkst labas Eiropas patvēruma sistēmas. Eiropas parlaments un uh, sarunu vešanas komanda, ko vadu es kā uh, Dublinas referente, Dublinas uh, regulas referente, uh, būs konstruktīva uh, sadarbojoties un sarunājoties ar dalību valstīm, bet mēs turpinām tām atgādināt, ka solidaritāte šeit ir pamatvērtība, kas atrunāta līgumos. Tādēļ nekad to nevajadzētu uh, uzstādīt eh, kā vienu no izvēles variantiem. Mēs arī nepieņemsim nekādus eh, izplūdušus kompromisus tikai kompromisa pašmērķa vārdā, jo jāsaka, ka šī kontinenta nākotne ir atkarīga no mūsu kopīgās atbildības, un, protams, ka pilsoņi vēlas, lai mēs kaut ko darītu, un lai mēs šo izrišo sistēmu beidzot atjaunotu. Un kāds šodien pieminēja cerības, ka tas ir pats svarīgākais. Es gribēju pieminēt no savas puses, ka Eiropas Savienībai te ir jārada piemērs. Paldies! Thank you very much, Cecilija. Paldies, Cecīlija. Jā, mēs uzklausījām trīs ļoti pārliecinošas runas, un tagad uzstāsies Jose Karēra, kas ir patvēruma meklēšanas biroja priekšsēdētājs, un uh, katram no šiem trim runātājiem Ir divas minūtes, Hosē, lūdzu. Thank you very much. Uh, normally... Uh, Paldies. Jāsaka, ka man arī uh, savā profesionālajā dzīvē allaž ir jārīkojas ātri. Uh, Tādēļ es tā darīšu arī tagad. Paldies, ka mani uzaicinājāt ierasties. Un varbūt atgādinot Junkera kunga un Tajānī kunga vārdus, kā arī to, ko teica Mogarīnī kundze, komisāra kungs, ministra kungs jau teica, ka daudz ir paveikts un a, visiem, kas jau izteicās, bija a, kopīgs viedoklis, domājot par to, ka ir jādara daudz vairāk. A, un arī deputāti eh, pauda tādu pašu vēstījumu. Es joprojām atceros, ka 2015. gada aprīlī, kad padome sagatavoja desmit punktu rīcības plānu, eh, kas notika pēc tam, un tad eh, komisija runāja par migrācijas pārvaldību, un vēlāk 2015. gadā jau sāka runāt par šiem uzņemšanas punktiem, uh, notika samits par Rietumu Balkāniem un līdz 2016. gada martam eh, bija vienošanās eh, panākta par, ar Turciju un bija arī Valetas samits un eh, šī gada sākumā pirms otrā Valetas samita arī tika runāts par mūsu rīcības plānu un ko tad mēs esam pieredzējuši. Mēs redzam, ka ir Mm, eh, meklētas atbildes, un Eiropas reakcija ir bijusi pārliecinoša. Tā sastāv no trim pilāriem. Pirmām kārtām krīzes uh, risināšanas mehānisms, fakti ir pietiekami dairunīgi, mēs nu dienu esam panākuši daudz progresa. Galvenokārt eh, valstīs, kas atrodas vistuvāk šiem bēgļu ceļiem. Uh, ir uh, arī otrais pīlārs - likumdošanas reforma un trešais uh, - cīņa pret migrācijas cēloņiem un arī migrācijas ārējā dimensija kopumā. Jā, man ir tikai dažas sekundes palikušas. Es gribu teikt, ka EASA uh, eh, ir bijus, bijis ļoti aktīvs pēdējo gadu laikā. Mēs esam uh, mēģinājuši ātri risināt krīzes, un uh, mēs esam arī uh, pieņēmuši e, rīcības plānu un mēs cenšamies cīnīties pret migrācijas galvenajiem cēloņiem. Paldies! Paldies, ka mūs uzaicinājāt! Paldies! Um, and I, Philip de Bruyne. Paldies, tagad Filips de Brukers, lūdzu. Uh, thank you. Uh... Paldies, paldies. Priekšsēdētāji kungs, Marais kungs. Runāšu ātri. Esmu jurists. Pārstāvu juristu tīklu, ko ir izveidojuši kolēģi no visām dalību valstīm. Es um, mēģināšu pastāstīt, kāds ir mūsu redzējums. Mēs uzskatām, ka krīze, ko piedzīvojam, nav bēgļu krīze, bet gan institucionāla krīze. Tagad ir pienācis brīdis, kad Eiropas Savienība maina savus pastāvēšanas principus. Parasti kamera, tātad mūsu operātori nevar jūs atrast, de Brukēra kungs sēž 250. vietā. Es atvainojos, ka jūs pārtraucu. 250. So, um, the, we are passing actually from... Tagad notiek pāreja no uh, dalību valstu īstenošanas, no dalību valstu politikas īstenošanas uh, uz uh, kopīgu rīcību Eiropas līmenī. Uh, šī pāreja vēl nav notikusi līdz galam. Mēs uh, vēl neredzam gaismu tuneļa galā, jo šis nav tāda veida tunels. Uh, Eh, jāsaka, ka mums ir nepieciešama solidaritāte. Man ir jāatzīst, ka, manuprāt, mēs īstenībā nesam darbu sākuši balstoties uz pareizās platformas, tiek runāts par atbildību un solidaritāti, un e, ir mēģinājums arī to pretnostatīt. Bet e, 30. līguma pantā ir runāts par solidaritātu un godīgu atbildības dalīšanu. Un tie nav pretrunīgi principi, tas ir viens un tas pats princips. Esmu visai pārsteigts, ka līdz pat šim pašam brīdim neviens nav a, konstatējis, ka Bratislavas secinājumos Eiropa padome ir svītrojusi vārdus fair sharing, godīgs sadalījums. Uh, Tiek runāts tikai par solidaritāti kā pretnostatījumu uh, atbildībai, bet par godīgu atbildības dalīšanu neviens nerunā. Bet tā ir atgriešanās pie līgumos teiktā. Paldies! Okay, now we, our next three speakers will be... Tagad uzstāsies Helga Stīvensa, Martins Klus un Demetris Demetriju. Helga Stīvensa. Uh, Eiropas parlamenta deputāte, EKR grupas koordinatora Liba komitejā. Lūdzu, divas minūtes. Thank you for... My, my apologies before you start, sorry. It was Helga Stevens. Helga Stevens. Uh, Lora Ferrara un Mārtiņš Klūs. Pēc jums uzstāsies Lora Ferrara. Es ļoti atvainojos, saka priekšsēdētājs. Lūdzu. Dank u wel, voorzitter, collega's, dames en heren. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Man ir ļoti liels gandarījums šodien piedalīties apaļā galda diskusijās. Jūsu domas uh, par uh, migrantu atgriešanu, pātrinātu procedūru un integrāciju man šķiet ļoti interesantas. 40 runātāji jau ir pieteikušies runāt, tas pierāda, ka šis jautājums interesē ļoti daudzus. Šis solās būt ļoti ražīgs darba cēliens. Dāmas un kungi, es gan uzskatu, ka mums ir nepieciešams apsargāt savus robežas, un mēs vēlamies, protams, uzņēmt sabiedrībā cilvēks, kas bēg, bet jārunā par patiesiem, īstiem bēgļiem. Un arī drošības um, apsvērumu dēļ mums ir jāzina, kas tad notiek, kas, kas te mēģina iekļūt Eiropas Savienībā. Un šī atpakaļ sūtīšana teritoriālajos ūdeņos tika apšaubīta kā nedroša, bet ņemot vērā to, kas notika pēdējos gados, mēs bijām spiesti vienoties ar Turciju. Un es domāju, ka ir beidzot pašiem atkal jāsāk apsargāt savas robežas migrantus drīkst sūtīt atpakaļ uz um, drošu valsti, to saka non-refoulement princips, bet uh, glābšanas operācijās tiek izmantota cita leksika, proti uh, drošās ostas princips, bet uh, Varbūt, ka mēs varam uh, bēgus nesūtīt atpakaļ uz Itāliju, bet uh, uz Tunisiju. Daudzi tagad uh, vienkārši automātiski tiek atvesti uz Eiropu. Un man šķiet, uh, ka tādā veidā mēs arī pat uh, netieši sadarbojamies ar cilvēku kontrabandistiem. Mēs nedrīkstam arī visu laiku slēpties aiz šīs dogmas uh, tiesības uz patvērumu. Tas bija tagad viss no manas puses. Paldies! Thank you, Helga. Sorry. Paldies, Helga. Es uh, atvainojos, ka tev pārtraucu sākumā. Tagad Lora Ferāra, kas ir koordinatore un uh, patvēruma procedūru referente. Lūdzu, divas minūtes. Grazie, prezidente. Vene... Paldies, prieksēdētāji. Es domāju, ka šodien ir jārunā par, brī, par gribu un nevis par uh, risinājumiem, jo šodien risinājumi tieši iet roku rokā ar gribu. Uh, gribu, ko nevar aprobežot tikai ar uh, debatēm, vai mēs pieņemsim vai nē patvērumu meklētājus, vai uzņemsim viņus vai nē. Nē, šīm debatēm ir jābūt plašākām. Jārunā par, brī, par gribu, vai esam gatavi pārvaldīt imigrāciju plūsmu globāli, vai arī mēs joprojām izmantosim imigrācijas fenomenu uh, uh, savās interesēs visās dalību valstīs, kur tiek vienkārši šis jautājums apspriest dažādu politisko apsvērumu dēļ, sasniegt dažādus politiskos mērķus, izpatikt savam vēlētājam. Tas notiek ar imigrāciju plūsmu. Šodien ir jārunā par to, vai mēs gribam iet šajā virzienā, vai arī izvēlamies globālāku pieeju, vai ir griba rast risinājumu. Uh, vai vēlamies arī um, um, Eiropas globālā līmenī to atrasināt. Un īpaši šodien vēlos vērsties pie dalību valstīm, jo tieši dalību valstis arī veido Eiropas Savienību. Rītdien būs ļoti svarīgs. Būs ļoti svarīga samita tikšanās. Līdz šim dalību valsts tikai ir atspūgļojuši savas nacionālās intereses. Ris runāja par risinājumiem, bet risinājumi jau ir. Uh, Nu, piemēram, mēs runājām pār pā, izmitināšanas sistēmu 160 tūkstoši imigranti. Vairāk nekā 7 tūkstoši ir uzņēmusi Itālija un 12 tūkstoši Grieķija. Tāds, tādi, tāds ir fakts. Tagad Dublīnas regulas reforma. Parlaments dara ļoti daudz, lai reformētu šo regulu. Jā, pat kāds ir paziņojis, ka šī regula ir. Uh, jau mirusi, bet joprojām to piemērojam dalību valstīs. Un visbeidzot, Eiropa padome izskatās ir arī vēlme bremzēt šo reformu, jo dalību valstis nevēlas automātisku obligātu patvērumu meklētāju izmitināšanu visās dalību valstīs. Tad arī mēs runājām par Frontex reformu šodien. <clears throat> Priekšsēdis Junkers, Junkers runāja par Eiropas Savienības um, robežu un krasta apsardz kā milzīgu Eiropas uh, panākumu. Itālijā mums atkal teica, ka mēs nespējam uh, apsargāt un aizsargāt savas ārējās robežas. Itāliju apskalo jūra. Mums ir vairākas salas. Protams, kā ir ļoti sarežģīti vienai valstī, kā Itālijai, pilnībā kontrolēt visas savas e, piekrastes četras minūtes. Man bija atvēlēts pārtrauc runātāju priekšsēdētāju. Tātad eh, turpinam. Esam uzņēmuši tūkstošus kopš 16. un 17. gada sākuma. Frontex būtu risinājums, ne ar to nepietiek. Es Turcijas vienošanās vēl viena Eiropas Savienības milzīgs eh, panākums, jā, bet vai tas ir ilgtermiņa risinājums un risinājums kuram? Balkānu um, ceļām. Nekādā gadījumā tas nepalīdz vidusjūras basēnu valstīm. Tātad. Um, arī 3% no, nosedz tikai viena valsts. Jārunā par to, ka jācīnās pret rasismu, populismu, ksenofobiju, ja mēs to vēlamies, tad ir jārunā sadarbības valodā, jārespektē līgumi, kā jau tas tika atgādināts 80. pāns Eiropas Savienības darbības līgumā, kur ir runa par solidaritātu un vienlīdzīgu atbildības pārdali visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vienmēr jārespektē un jāievēro līgumi. Pretējā gadījumā mēs tikai le leģitimēsim aizdoms par to, ka Eiropas Savienība ir stipra ar ar vājiem un vāji ar spēcīgiem. Paldies! Thank you, Laura. It's... Paldies, Laura. Jā, nu, norādes bija četras minūtes, un lūdzu centieties tās ievērot, un es atvainojos, ja jums tika dots četras minūtes. Nākamais ir Mārtiņš Klūs, viņš ir Eiropas lietu komitejas uh, vicepriekšsēdētājs Slovākijas parlamentā. Viņš ir no EKR grupas. Trīs minūtes jums. Príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Paldies par doto vārdu. Labu pēcpusdienu visiem. Slovākijā mēs sakām, ka tur, kur beidzas komunikācija, tur sākas konfrontācija. Un es tiešām esmu ļoti gandarīts par šo konferenci. Mana valsts ir noraidījusi saistošu kvotu ideju e, jau kādu laiku atpakaļ, un tas saistās ar pieredzēm, kādu bija centrālu un austrum Eiropas valstīm, ka tas centās būt solidāras. Slovākijas republika pieņēma desmitiem migrantu no Irākas, kuri vai nu ir atgriezušies kopš tā laika Irākā, vai arī ir devušies uz citām Eiropas Savienības valstīm. Un tāda pati pieredze bijusi Čehijā un Latvijā. Bēgļi nav kartupeļu maisi, kurus var mētāt no vienas valsts uz otru. Slovākijas prezidentūras laikā mēs runājām par elastīgu solidaritāti proti, ka solidaritāte tiek piedāvāta ņemot vērā to, kādi ir e, līdzekļi pieejami Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīs. Mēs uzskatām, ka Dublinas reformēšana un nu, pati doma kā tāda, e, ka mums ir jāuzņem migranti vai pretējā gadījumā tiks mazinātas subsīdijas un uh, tiek runāts par nacistiem un populistiem mūsu valstī. Es domāju, ka šeit mums drīzāk vajadzētu runāt par pozitīviem aspektiem, eh, ko sniedz migrācija šajā konferencē. Un kā tad risināt problēmu? Viena, mm, viens risinājums būtu um, nodrošināt legālu migrāciju pa legāliem ceļiem. Un eh, es esmu gandarīts, ka ir viesis arī no Lībijas. Mūsu vidū ir arī Austrālijas un uh, Nu, citu valstu piemēri, kuriem bēgļu eh, nometnes ir ehm, citā teritorijā, ārpus teritorijas, un tas varētu ehm, atturēt no bēgļu pārvešanas nolūkā iegūt ehm, materiālu labumu. Un eh, esmu gandarīts par to, ka Ukrainai un eh, Gruzijai tika uh, atcelts vīzu režīms, tas bija draudzīgs e, žests un pozitīvs migrācijas mm, e, piemērs praksē. Paldies! Nākamie trīs e, runātāji Dimitris Dimitrijo, Džordžus Kaminis un arī Mišela Vai. Sāksim ar Dimitri Dimitriju, viņš ir Kipras pārstāvju juridisko lietu komitejas vicepriekšsēdētājs. Liels paldies par doto vārdu. Grieķija un Itālija vairāk izjuta migrācijas krīzi. Es domāju, ka tas tā bija salīdzinām ar citām valstīm. Tomēr vajadzētu pārskatīt pastāvošo satvaru. Atbildība, solidaritāte visām dalību valstīm pret pārējām valstīm tam vajadzētu, tai vajadzētu būt kā premisei Geogrāfija ir tāda lieta, ko mēs nevaram šajā vienādojumā izmainīt. Patvērums sistēma varēs darboties tikai tad, ja pastāvēs taisnīgs, automātisks patvēruma lūdzēju sadalīšanas mehānisms. Stabilitātes nodrošināšana vidusjūras austrumos būtu regulāri uh, izsakojama un ir skaidri jāpiemēro ES Turcijas vienošanās noteikumi. Ir jāizsargā ārējās robežas. Mm, robežsargiem ir mm, jāveic uzraudzība un turpmākie pasākumi. Tas ir nepieciešams Kiprām. Arvien vairāk cilvēku ierodas no Turcijas. Nu, un ir radies jauns migrācijas ceļš, un tagad ir jāstājas pretī šai krīzei globāli, kolektīvi ar uzticamiem skaidriem rezultātiem, ar stratēģiju nākotnē, izmantojot tehnoloģiju, samazinot birokrātiju. Šādā gadījumā rezultāti būs ātrāki un pārliecinošāki un parādīs Eiropas Savienības politisko gribu. Lielas paldies! Thank you very much. Lielas paldies. Nākamais runātājs ir Džordžus Kamīnis, Atēnu mērs. Trīs minūtes. Paldies, Atēnas, kā zinat, eh, būtiski izjuta bēgļu plūsmi. Un mums nebija iepriekšējas pieredzes šāda apjoma migrantu uzņemšanai, bet mēs bijām pirmie, kas reaģējām uh, kad 2015. gada vasarā bija krīzes augstākais punkts, un mēs eh, devām ieguldījumu eh, arī mm, risinājumu meklēšanā un arī pārvaldības eh, ziņā. Mums nebija resursu un kompetenču, mm, un nebija tāds nacionāls stratēģijas sākumā, bet tas bija jautājums par cilvēktiesībām, cieņu, pilnu attieksmi un sociālo kohēziju. Pirmais, ko darījām, bija mēs radījām atbilstošu telpu, lai izveidotu pirmo uzņemšanas centru. Tad mēs veicām uh, iekšējas pārmaiņas mm, pašvaldībā un izveidojam koordinācijas centru, kas visas organizācijas un iesaistītās puses, kas ir pilsētā, um, saveda kopā, bet uh, pilsētas Eiropā tiešām spēlē ļoti uh, būtisku jo, lomu, kad uh, šī krīze piedzīvo savu kāpumu un uh, šādā kontekstā 2016. gadā Etēna izmantoja Eiropas pilsoņu tīklu un iniciatīva paredzēja to, ka mm, tiek uzņemti mm, bēgļi un pal notiek nu, palīdzība ar viņu uzņemšanu. Un mm, Atēnas pieņēma izaicinājumus un tas tika atzīts ES līmenī, ka tika pieņemta pilsētu darba kārtība pagājušā gadā. Tāpēc nepieciešams nodrošināt tiešu piekļuvēs fondiem attiecībā uz kompetenci, bet arī ir labāk jākoordinē rīcība ar citiem pārvaldības līmeņiem. Un Atēna tagad jau vairākas mēnešus izjūt to, ka ir lēnākas procedūras. Un cilvēki atrodas tādā neskaidrību periodā, un kaut arī ir atšķirības mūsu valstīs un pilsētās, mēs uh, Visi izjūtam neizdevušos integrācijas modeļu sekas, pieaug eiroskepticisms. Mums, kā eiropiešiem, ir jāatzīst, ka migrācija būs viena no visredzamākajām problēmām 21. gadsimtā. Paldies priekšsēdētājiem! Thank you, uh, Mayor. Paldies, Mērkungs! Tagad Mišels Levojs no NVO Briselē. Paldies priekšsēdētāji, es vēlētos pārorientēt diskusijas eh, nedaudz citā eh, plāksnē uz. Eh, es esmu šeit vidū, un mēs daudz likām akcentu uz patvērumu sistēmu, un, mm, jo parlaments ļoti rūpīgi seko līdz patvērumu jautājumiem, bet ir nav vēl 100% atzīšanas mm, procentu Uh, un nedz arī uh, atpakaļ sūtīšanas uh, apstiprināšanas, bet mēs noteikti redzēsim arī turpmāk migrantus. Mums uz viņiem ir jākoncentrējas, jākoncentrējas kā uz īpašu mēģi grupu, arī cilvēktiesību jomā. Un tad nu četras lietas minēšu. Vispirms cilvēktiesības, protams, tiek piemērots arī dokumentā par migrantu arī. Un tā nav lieta, par kuru var diskutēt. Uh, Tā ir daļa no Eiropas standartiem, par kuriem dzirdējām sākumā, bet mums ir nepieciešams drošības pasākumi, jāparūpēs par to, ka nav tādi, kā lai eh, notiek ziņošana imigrācijas iestādēm, un mm, dalībvalstis un parlaments mm, var izmantot mm, noziedzības direktīvu, kur teikts, ka eh, cilvēki kur ir tieši runa par šiem cilvēkiem, kas ir cietuši no noziedzības, un mums jāparūpēs, lai par to, lai policijai un pakalpojumu sniedzējiem nebūtu nemaz pašiem jāziņo par šiem gadījumiem, lai tas notiktu eh, veiksmīgāk. Un kā tad nodrošināt regulārāku eh, šo plūsmu? Mums ir jādomā par eh, ģimenes atpakaļ atvieglošanu, ir arī darba jautājumi, ir attiecīga regulējums, un mm, te arī jāpiemina darbs mājās. Trešā joma ir bērnu jautājums bērnus var aizturēt Eiropas Savienībā, kaut arī ir globāls cilvēktiesību konsens, ka e, tur ir jābūt vienmēr viņu tiesību um, prevalencei. Nu, mums ir jāskatās e, individuālās e, procedūrās, individuālos gadījumos, lai nebūtu šādas aizturēšanas ES. Un visbeidzot darba standarti noteikti tie ir jāsaglabā mūsu darbiniekiem, kuriem ir rezidenta status. Es nodarbinātības direktīva ir paredzējusi arī eh, atbilstības mehānismu, kur eh, praksē tomēr viss neizdodas un eh, šiem ne um, šiem darbiniekiem, kas ir, strādā bez līguma, ir ļoti grūti, ko darīt. Un tad vajadzētu kādus uh, likumdošanas pasākums, un tad parlaments varētu sakot šai situācijai. Thank you very much. Vēl paldies, Mišela. Nākamie trīs runātāji būs Malīna Bjorka, Džona Gudija un Vincento Melonenes kungs. Malina Bjorka izteiksies, kas ir referenta es pārvietošanas satvarā, viņa ir no goja grupas un uh, Viņai paredzētas četras minūtes. Tas ir paredzēts dokumentā. Es pats nepiešķiru laikus pēc saviem ieskatiem. Lielas paldies! Es eh, vēlētos eh, runāt par bēgļu aizsardzību un eh, uzņemšanas sistēmu, kas būtu atbilstīga un cieņpilna, jo tieši par to ir runa. Tas ir uz spēles un tas ir tas, ko mēs nesasniedzam. Uh, man un vairākiem kolēģiem Eiropas parlamentā vispārējais virziens, ko e, es uzņemu patvēruma e, jomā, ir nepieņemams, jo cilvēki tiek e, atstāti ārpusē un mums ir grūtības savās valstīs, un arī es, mēs cīnāmies pret ekstrēmistiem un rasistiem. Un mūsu kontinents tādējādi pārvēršas par sevī vērstu zonu netiek piemērošanās pasaules skatījumiem. Nu, respektīvi, ja mēs piemērojamies pasaulē, tad ne jau mēs eh, izvairīsimies no šādas situācijas. Mums tieši vajadzētu um, savu skatījumu, alternatīvu skatījumu. Mums ir jāparāda tāds sabiedrības modelis, kas ir atvērts un kurā mēs visi vēlamies dzīvot. Un mums eh, ir visiem šī atbildība to padarīt eh, redzam. Un um, es vēršos pie komisijas un arī kolēģiem zālē, ka mums pa, um, bēgļu aizsardzība ir jāceļ uh, kā prioritāte. Mums ir jābeidz runāt par bēgļiem, kā um, tādiem, kas meklē izdevīgāko patvērumu vietu, kā drošības draudiem un kā uh, š, nelegāli, cilvēkiem, kas nelegāli ieceļo. Es nedomāju, ka tā vajadzētu izrīkoties, un mums nepieciešams nodrošināt drošus ceļus, un lai izvairītos no cilvēku kontrabandas, jāno drošina droši ceļi. Eh, un es pārvietošanas mm, satvars ir vienīgais patvērumu pakotnes elements, kas tieši koncentrējas uz legāliem un drošiem ceļiem. Tāpēc tas ir politiski svarīgi un tā ir konkrēta iespēja vairākiem cilvēkiem. Mums nepieciešams vairāk drošu ceļu vēl bez pārvietošanas. Mēs vēlētos arī humanitārās vīzas redzēt, arī humanitārās misijas programmas un uh, ātrāku eh, ģimeņu atvieglošanu, bet atgriežoties pie pārvietošanas, es vēlos uzsvērt, ka nekādos gadījumos nevajadzētu izvai, izvirzīt kādus nosacījumus attiecībā uz migrācijas kontroli vai mm, eh, to, kā mēs apturētu cilvēku eh, došanos, uh, jo pārvietošana ir starptautiskās arhitektūras elements, ko ANO ir definējusi un uh, valstis strādājušas gadiem. Tas ir starptautiskas solidaritātes instruments, kas uh, ievēro individuālās aizsardzības vajadzības, lai piedāvātu ilgspējīgus um, risinājumus. Tā tam arī vajadzētu palikt, un es vajadzētu tam arī pievienoties, un um, mēs redzam, ka šie skaitļi pieaug, un mums arī nevajadzētu eksternalizēt mūsu uh, robežgadījumu. Nevajag izmantot citas valstis kā robežsargātājs. Citas valstis, nu, tur, ne jau Turcijā, Lībijā vai Tunisijā mums eh, palīdzēs, bet ir eh, struktūras eh, komisijā, kas mm, saka, ka jā, ka tas palīdz glābt dzīvības, bet, nu, um, pēc tam, kad ceļš starp Turciju un Grieķiju tika slēgts, arvien vairāk cilvēku zaudēja dzīvības vidusjūrā, jā, viņi bēg citur. Uh, Nu, bet labāk nepaliek. Un eh, tas nenozīmē, ka cilvēkiem drošīga situācija un um, ir mm, Lībijā gadījumi, kad paši cilvēki uh, arī mm, pašpasludināt cenšas sargāt šīs eh, krastus, bet tas nepalīdz mm, glābt dzīvības. Es teikšu tā, ka ir jārīkojas, jāstrādā labāk, un mm, mēs nevaram rīkoties tā, kā tieks vēlas vērt ciet durvis. Uh, Jums ir atbildīga vai ievērot starptautiskos likumus, ievērot Ženēvas vienošanās un mm, sniegt eh, Eiropas ilgspējīgu atbildi attiecībā uz bēgļu aizsargāšanu. Thank you, Alan. Paldies. Tagad uzstāsies viens no mūsu viesiem, Vincenzo Melone, kas uh, pārstāv Itālijas robežu apsardz lūdzu. Prezidente, grācie. Priekšsēdētāji, liels paldies, labu vakaru visiem. Es uh, mēģināšu sniegt operatīvas atbildes, jo mm, ir jautājumi, kas izskanēja jau iepriekšējās runās, balstoties uz konvenciju, kas atrunā Search and Rescue operācija tiek paredzēts, ka katrā valsts uh, pārņem kādu atbilstības jomu tieši attiecībā uz uh, meklēšanu un glābšanu, bet tas nenotiek vidusjūrā. Lībija un Tunisija ir tās, uh, kuras parakstījušas Hamburgas konvenciju, bet nekad nav paziņojuši, kuras ir tieši viņu atbildības sfēras. Tā rezultātā tūkstošiem jūras robežu, kas uh, dāl, kas ir um, Melts dienvidos Lībijā, eh, starp Lībijas un Tunisijas robežu proti, tur nenotiek absolūti nekāda organizācija un neviens nav atbildīgs pār cilvēku glābšanu. Tur ir milnīgi, milzīgs melnais caurums. Un ko saka konvencijas? Konvencijās tiek teikts, ka valsts, kas eh, pirmā saņem signālu par eh, palīdzību, tai ir jārēģē pat, ja šīs uh, Eh, ziņojums ir ārpus eh, šīs valsts atbildības zonas. Tā rezultātā mm, tas viss ir ļoti labi zināms noziedzīgajām organizācijām, un tad arī tās eh, šos, šīs laivas, kur ir pārāk daudz cilvēku ar sievietēm, meitenēm, um, bērniem, No 2017. gada sākuma līdz šodienai 70 tūkstoši cilvēkus jau esam glābā, glābuši, un no tiem 10 tūkstoši nepavadītie bērni. Tad, nu, kas notiek? Notiek tās, kā šis palīdzības sauciens, mm, nos, tas tiek nosūtīts um, Itālijas robežsargi, to nosūta organiz, šie organizētie. Mm, noziedznieki, un tad atbilstīgi likumam mums ir uh, jārēģē. Ja mēs to nedarītu, tad uh, gluži vienkārši cilvēku, cilvēki ietu bojā, un tad arī mūs varētu saukt pie um, um, atbildības. Līdz ar to mums ir jāiejaucas, jārēģē. Ja mēs to nedaram, tad cilvēki iet bojā. Tad no Itālijas robežas sargiem tagad ir jāpārvalda, jākoordinē glābšanas operācijas gandrīz pusē no vidusjūras. Uh, Pēc tā vidusjūra ir 23 valstis, taču Itālijas robežsārgi koordinē operācijas pusē no šīs vidusjūras. Tieši tādēļ, ka tiek uh, saņemts palīdzības sauciens un neviena cita valsts nereaģē. Un uh, šīs palīdzības sauciens, protams, tiek nosūtīts šajā uh, melnajā caurumā, kur neviens neiejaucas, mums ir jārēģē. Uh, mēs to saņemam Itālijā, un tad arī, protams, izglābtie cilvēki tiek vēsti uz Itāliju. Pagājušajā gadā tie bija 180 tūkstoši cilvēki, tā kā mēs nodarbojamies arī e, glābšanu, jau arī Albānija kopš 91. gada Itālijas robežsargi koordinājušas operācijas, kas ļāvušas izglābt. Um, 900 tūkstoši cilvēku 27 gadu laikā, un pēdējo trīs gadu laikā tie ir bijuši 500 tūkstoši. 2016. gadā mums vajadzēja koordinēt katru dienu 53 glābšanas operācijas. Izglābām apmēram 7000 cilvēkus, un viena robežsardze to nevar darīt. Lūk, tādēļ arī ir. Uh, nepieciešams atbalsts ad, um, gan Frontex, Euromed, gan NVO, un es saku tiešām paldies, ka ir šādas nevalstiskās organizācijas, jo tieši pateicoties uh, NVO, Mēs uh, arī varam glābt šos cilvēkus. Uh, NVO cita starpā tagad uh, ir paņēmušas galveno lomu, jo 2014. gadā mums vajadzēja izmantot tūkstošiem tirzniecības kuģu, lai glābtu šos cilvēkus. Tagad NVO aizstāja šos tirzniecības kuģus, ko mēs kādreiz izmantojam. Atvainojiet, ka pārsniedzu savu atvēloto laiku, bet paldies par uzmanību. And you um, don't need to <coughs> apologise, and I should thank Paldies! Es gribēju arī pateikties visiem, kas sniedz savu ārtāvu, lai varētu šo krīzi risināt, kas glābi bēgļus un palīdz citādākā veidā. Paldies jums! Tagad Džoana Gudija uzstāsies no Eiropas pamatiesība aģentūras lūdzu. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētā kungs, paldies, ka devāt man vārdu izteikties pamatiesība aģentūras vārdā. Es gribēju pieskarties uh, dažiem aspektiem. Pirmām kārtām pamatiesība aģentūra strādā arī patvērumu un migrācijas jomā. Tas ir atrunāts likumdošanā un mēs eh, palīdzam dalību valstu institūcijām, lai viss. Uh, ko tas dara, būtu saskaņā ar cilvēktiesību hartu. Mēs sniedzam konsultācijas par cilvēktiesību aspektiem un esam sagatavojuši arī vairākus Eiropas parlamenta lūgtos legālos atzinumus, ņemot vērā Dublinas regulas pārskatīšanu un arī um, uzņemšanas punktu ierīkošanu. Tāpat arī strādājam pie uh, atzinuma par ETIAS. Otrām kārtām migrācija un patvērums ir tādi jautājumi, kas ir ļoti jūtīgi no cilvēktiesību un pamattiesību aspekta raugoties. Eiropas Savienība ir ļoti daudz darījusi, lai tas tiktu ievērots. Un, protams, ir pamattiesības jāievēro, nevis tikai par tām jārunā skaista valoda ir jāveic arī paties ietekmes izvērtējums, domājot par eh, to, kā garantēt to ievērošanu, ņemot vērā arī likumdošanas aktu sastādīšanu. Trešām kārtām, lai eh, bērnus, migrantus pasargātu no eksploatācijas un ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī no vardarbības, vienmēr ir jāatceras, ka bērns ir bērns un bērnus, migrantus mēs nevaram aplūkot kā, bēr, eh, kā bēgļus vai migrantus, bet pirmām kārtām kā bērnus, ievērojot arī ES bērnu tiesību aizsardzības konvenciju. Un neskatoties uh, viņu izcelsmes, uz viņu izcelsmes valsti, viņiem ir jāgarantē visa viņu tiesību ievērošana. Ceturtām kārtām mēs arī palīdzam dalību valstīm uh, Grieķu salās uh, uzņemšanas punktos, regulāri dodamies tāpat uz Itāliju, lai konsultētu par pamatiesībām. Un tagad ir arī mūsu delegācija Lerosas salā. Mēs patiešām darām ļoti daudz, lai dalību valsts labāk varētu risināt smago situāciju uz vietām bet joprojām mums ir daudz raižu, ir daudzi cilvēki, kas ir aizturēti bez pamatojuma, bērniem nav e, iespējas mācīties, un arī salās bieži vien ir briesmīgi sadzīvus apstākļi. Paldies, tas būtu tagad viss. Thank you very much and like... Paldies. Protams, es saprotu, ka jums bija vēl daudz vairāk sakāmā, bet paldies par jūsu disciplinētību, paldies, ka pieskārāties tikai pašiem galveniem aspektiem. Esmu par to jums pateicīgs. Jā, ir 17, 27 minūtes. Īstenībā šai sesijai tagad vajadzēja beigties, bet, jā, diemžēl komisāram šķita, ka sēde beigsies jau tagad, eh, viņš nezināja, ka sakos vēl otrā daļa, viņam uh, jau ir jādodas arī ātri prom. Paldies, ka jūs esat pie mums vispār šodien ieradies. Tagad mēs turpināsim uh, dot vārdu tiem, kas ir pieteikušies runāt, un lūdzu, esiet arī disciplinēti. Tagad uzstāsies Vaclavs Hāmpels, Žerārs Krovels un uh, Pīters Bosmans. Vaclavs Hāmpels ir no Čehijas Republikas senāta. Viņš uh, Eh, vada Eiropas Savienības lietu komiteju tajā. Um. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, kolegové. Paldies, priekšsēdētāji kungs, darbie kolēģi. Es patiešām uzskatu, ka daudzi no migrantiem, kas ierodas Eiropas Savienībā un pieprasa patvērumu, patiesībā pārstāv divas uh, sabiedrības grupas. Pirmām kārtām bēgļi saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kam ir arī iespējas saņemt starptautisko aizsardzību, un otrai grupai piedar cilvēki, ko nevar uzskatīt par bēgļiem šī vārda juridiskajā izpratnē, bet kas vienkārši ir saskatījuši iespējas baudīt aizsardzību starptautiskā līmenī, un viņi arī lielākoties paliek Eiropas teritorijā. Uh, Mums vajadzētu pievērsties galvenokārt divām prioritātēm. Pirmām kārtām ir e, o, ļoti uh, strikti jāvēršas pret tiem, kas Eiropā ieved cilvēkus, kas nav bēgļi. Frontex nesen sagatavoja ziņojumu, kas ir tapis sadarbībā ar Āfrikas izlūkdienestiem. Un uh, šajā ziņojumā ļoti uh, tā pamatīgi un rūpīgi ir atklāti dažādi nelegālie tīkli. Ir visai bēdīgi to lasīt. Ir cilvēki, kas vīlina cilvēkus uz Eiropu, un šie cilvēki varbūt pat nebija gribējuši kļūt par migrantiem, bet noziedznieki viņus ir pārliecinājuši par tādiem kļūt, un viņi uzņemas šo tālo ceļu pāri vidusjūrai. Kaut ko darīt tad, kad šie cilvēki atrodas vidusjūrā, jau ir par vēlu. Mums, protams, ir eh, jāuzlabo un jāizteno pašiem savu likumdošanu, ne tikai tā, kas attiecas uz patvērumu meklētājiem. Jebkurš, kas nesaņem patvērumu Eiropas Savienībā, ir uh, Eh, jāizved no Eiropas Savienības prom. Pagaidām šī sistēma nav sev pierādījusi praksē, un domāju, ka neviens nebūs pārsteigts, ka arī valdības nav pārāk eh, entuziastiski noskaņotas piešķirt visiem patvērumu. Paldies! Lūdzu, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm, lai pilnīgi visiem būtu iespēja izteikties man teica, ka mēs sākām šīs diskusijas pārāk vēlu bet tagad ir pienācis uh, sākotnēji ieplānotais laika sprīdis nākamajai uh, diskusiju kārtai, bet uh, Tagad uzstāsies nākamie runātāji Žerārs Krovels no īrijas parlamenta divas minūtes. Paldies, man ļoti liels prieks piedalīties šajā sēdē. Es nesen ar Kozā grupu biju arī Sicīlijā un tur redzētais uz mani atstāja ļoti lielu iespaidu. Uh, Jāsaka, kā jau minēja iepriekšējie runātāji, visi um, migranti akurāt nav uzskatām par bēgļiem. Ja mēs runājam par uh, solidaritāti Eiropas Savienībā, protams, ir arī uh, problēmas uzreiz nošķirt tos, kas ir ekonomiski migranti. Dalību valstīm ir piešķirtas kvotas, dalību valstīm, protams, ir nepieciešams arī darba spēks, un tad šiem cilvēkiem ir jāpiešķir vīzas. Protams, divu minūšu laikā ir neiespējami pateikt visu, kas man rūp, bet mums ir jānošķir bēgļi no tādiem, kas nav bēgļi. Migranti, protams, nav kaut kāds kartupeļu mais, ko pārvilkt no vienas valsts uz otru. Jāsaka, ka migranti bieži vien ir vīlušies par to, kādos apstākļos eh, viņiem ir jādzīvo valstī, kurā viņi ierodas sākotnēji, un tad viņi ātri vien mēģina to pamest, lai dotos laimi meklēt citur. Jāsaka, ka sistēma nav pietiekama laba, tā nevar garantēt mūsu nāciju drošību. Mums, protams, ir arī jācīnās pret noziedzību migrantu vidū, un vēl gribēju tikai pateikt, ka mums ir e, jāvērš pret milzīgajām korporācijām, kas uh, izlaupa Āfrikas kontinentu, sagrābīja tā um, dabas bagātības tagad laupa šim kontinentam darba rokas un cilvēki nevar paši celt savu labklājību. Šiem milzīgajiem uh, uzņēmumiem ir jāmaksā, jāmaksā, lai šie migranti paliktu savās valstīs un nevis ierastos Eiropā meklējot labāku dzīvi. Jāsaka, ka es nāku no īrijas. 70 miljonu cilvēku visā pasaulē saka, ka viņiem ir īru saknes. Jā, mēs esam tātad ekspatriētie, nevis migranti. Paldies! Paldies tagad Pīters Bosmans, kas ir Pirānas mērs, eh, pārstāv sociāldemokrātu partiju. Lūdzu. Because the time is very, very short, I'm going to just make a few comments about the partnership framework with third countries, migration, which... Jāsaka. Time the European Council... Mēs pirmo reizi esam sagatavojuši plānu, lai varētu mēģināt vismaz runāt par problēmām, ko ir radījusi migrācija. Jā, piebilst ka migrācija Eiropā vienmēr ir pastāvējusi. Es nezinu, vai mūru būvēšana kaut ko šeit līdzēs. likumdošanas ietvars ir sevi pierādījis praksē, jo ir samazinājies bojāgājušo skaits vidusjūrā. Protams, mēs nevaram pilnībā izskaust bojāgājušo skaitu, bet uh, uzlabojumi ir vērojami. Route, which I must say, the Italians have been talking about this Ar itāļiem es esmu par to runājis jau 5, 6 gadus ir šis Itālijas ceļš. Un tur tagad uh, ir vērojams vislielākais problēmu skaits. Jāsaka, ka partnerības ietvara, um, ietvars strādā daļēji. mums ir jāveido arī partnerība ar Āfrikas valstīm, lai tās varētu sākt attīstīties. Mēs nevaram uh, tā pārstādīt uz Āfriku Eiropas risinājumus, tos eksportēt. Jūs te minējāt lēto darba spēku, uh, ko izmanto Āfrikā milzīgie uzņēmumi. Tas tiesa. Vai tad es tiešām jau četras minūtes esmu norunājis? Nē, nē, noteikti. Te ir kaut kas ar chronometru noticis. Saka, priekšsēdētājs, lūdzu, beidziet uh, savu uzstāšanos. Jā, tūliņ to darīšu. Tātad pārnerības um, ietvaram jābalstās uz solidaritāti un ilgtermiņa investīcijām. Vēl pēdējā doma man noteikti tas ir jāpasaka. Tiek runāts par integrāciju. Integrācija nenozīmē, ka mēs visi esam vienādi. Integrācija nozīmē, ka mēs dzīvojam multikulturālā sabiedrībā, cienot cits citu. Un bieži vien problēmas rodas tādēļ, ka mēs domājam, ka tie, kas ieradīsies pie mums no citām valstīm, um, uzvedīsies tāpat kā mēs un būs tādi paši kā mēs. Nu tā nav, tā arī nenotiks. Un kolēģis no īrijas pieminēja īrus, kas ir devušies uz uh, Ameriku. Viņi tur dzīvo un uh, viņi joprojām sev uzskata par īru. Es esmu no Āfrikas, bet esmu izvēlējies dzīvot Slovenijā un gal galā uzskatu, ka esmu Eiropietis. Paldies! Paldies! Tagad Skā Kēler no Eiropas parlamenta. But also rapporteur for the council relocation decision. And of course, I'm saying two minutes, but I dare not say <laughs> such a thing, but if you can manage. Skā Kēleres kundze, ja jūs varētu izteikties pietiekami lakoniski, tas būtu ļoti labi. Paldies, Klaudu! Es domāju, ka kolēģi jau pieminēja ļoti daudzus jautājumus, un solidaritāte ir viens no svarīgākajiem, un pagaidām arī trūkst šīs solidaritātes runājot par bēgļu pārvietošanu. Pārvietošana bija pirmais solis, lai varētu panākt augstāku solidaritātes līmeni. Dalību valstīm vajadzētu beidzot pārvietot 160 tūkstošus bēgļu no Itālijas un Grieķijas. Jā, solidaritāte dalību valstu starpā ir iespējama, un, protams, arī bēgļiem ir, eh, mums ir jābūt solidāriem pret bēgļiem. Tie ir cilvēki, kas bēg no vardarbības, no kāra, mums viņiem ir jāsniedz palīdzīga roka. Protams, Eiropas līmenī ir iespējams kaut ko paveikt, par to mēs esam pārliecinājušies. Uh, nevar teikt, ka Brisele ir vainojama problēmās. Nē, dalību valstis nav uh, pildījuši savus solījumus, tām trūkst politikas grības, lai izrādītu solidaritāti gan pret citām dalību valstīm, gan pret uh, pilsoņiem, pret uh, bēgļiem. Uh, Pārvietošanas politika ir ļoti svarīga un ir ļoti labi, ka tagad uh, kaut kas jau sāka notikt un izskatās, ka pirmie bēgļi jau ir tikuši pārvietoti. Pārvietošana jau nav ilgtermiņa risinājums, tas bija eh, tāds uh, krīzes mehānisms. Mums ir nepieciešama arī jauna mehānisma jāpārskata Dublinas regula, uh, referenti jau to pieminē. Mēs, protams, nedrīkstam arī pārkāpt uh, bēgļu cilvēktiesības. Mēs nevaram te ieviest aizvien jaunas procedūras un nekad neaizmirsīsim, ka mēs runājam par cilvēkiem, par cilvēciskām būtnēm. Tie ir cilvēki, kam ir ģimenes, viņiem varbūt ir ģimenes arī Eiropā, tādēļ viņi grib doties uz vienu vai otru dalību valsti. Tādēļ mēs nevaram patiešām viņus kaut kur te sūtīt, uzskatīt, ka tie ir tikai tukši cipari, nevis dzīves būtnes. Un, ja šie cilvēki ir devušies prom no dzimtenes, tad eh, jāsaprot, ka viņi ir bēguši no tās, nevis darījuši to brīvprātīgi. Paldies! Thank you very much, Scar. And next um, is General... Paldies! Un tagad Andrejā Diģināro no um, Itālijas finanšu policijas. Lūdzu, divas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! kolēģis Melone brīdi atpakaļ paskaidroja, ar ko nodarbojas tieši palīdzības operācijas vidusjūrā un es šajā īsajā laikā, kas man atvēlēts, norādīšu uz to, ar ko tieši nodarbojas policija centrālajā vidusjūras daļā. Mēs esam policijas spēki, kas strādā jūrā un atgādinu, ka uh, tā ir policija un nevis militārie spēki. Izmantojam citādāku tehniku nekā to izmanto militārie spēki un jūras spēki. Mūsu mērķis ir eh, cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Tātad mūsu uzdevums ir uh, saskarties ar draudiem un cīnīties pret šiem draudiem, ka tie kļūst uh, reāli un pavisam konkrēti. Un te mēs strādājam kopā uh, ar saviem spēkiem, ar savām galvenajām aktivitātēm strādājam arī ar Frontex pilnībā atbalstot uh, Frontex operācijas centrālajā vidusjūras daļā, īpaši tajā atsaucas uz Frontex Triton uh, operāciju, kurā piedalāmies. Mēs koordinējam arī kopējās operācijas ar Frontexu. Tieši piedalāmies arī uh, ar patruļām, ar helikopteriem, lidmašīnām, kuģiem šais operācijās arī mūsu personāls Uh, piedalās arī ārvalstu operācijās, uh, viņi ir liaison officers un viņi tātad ir uh, ārvalstu kuģos un arī lidmašīnās. Līdz 17. gada vidum no 15. gada vairāk nekā 3000 konkrētos, konkrētās operācijās esam piedalījušies, gandrīz 4000 imigrantus esam izglābuši un esam um, aizturējuši 1473 uh, kontrabandistus. Kā es teicu, uh, šīs ir policijas aktivitātes un mūsu darbība jūrā arī ļāvusi arī Tritona operācijā uh, kon, konfiscēt vairāk, uh, konfiscēt vairāk nekā deviņus uh, miljonus tonu hašišu un kokaīnu. Tad arī kas, eh, tu, ko teica šorīt prezidents Tajānī par nepieciešamību paredzēt Frontexam papildus resursus, arī iekšējā līmenī, arī tiesvedības līmenī, valdības līmenī Itālijā ir izteikta vajadzība prasīt arī Frontex aģentūrai pielietot Uh, arī vēl aktīvāk uh, uh, savas aktivitātes īstenot vidusjūrā. Thank you. Next is Konstantinos. Tagad Konstantinos Morfidis no Grieķijas parlamenta. Group, uh, of the Greek Parliament for two minutes, please. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ. Paldies! Pirmām kārtām es vēlējos jūs uzteikt ar šī pasākuma organizēšanu. šīs problēmas risināšana. Bet ir eh, ļoti būtiska un par to aizvien tiek debatēts. Jāsaka, ka jau septiņus gadus mēs eh, Grieķijā dzīvojam krīzes apstākļos, cilvēki ir kļuvuši par nabagiem, krīze ir pieņēmusi nepieredzētus apmērus un. Grieķijas valsts tagad sastopas vēl ar papildus uh, problēmām, uzņemot milzīgu bēgļu skaitu, un Grieķijas pilsoņi ir izrādījuši patiešām milzīgu solidaritāti, ievērojot Eiropas vērtības. Un jāsaka, ka Mēs esam pieņēmuši daudzus patvēruma pieprasījumus un visiem bēgļiem un migrantiem esam snieguši arī veselības aprūpi. Un arī bēgļu bērni tiek sūtīti skolā. Pēdējos divos gados pieredzētais ļāva mums izdarīt ļoti vērtīgus secinājumus vajadzētu parūpēties, lai Grieķija, Itālija nekļūtu par uh, tādām kā noliktavām, kur cilvēki vienkārši tiek ieslodzīti. Mums ir jāizrāda sava atbildība un ir jābūt koordinētai rīcībai visa procesa garumā. Ir jācīnās pret galvenajiem bēgšanas cēloņiem. Uh, ir jābūt meklēšanas un glābšanas operācijām jūrā un jābūt godīgam, ilgspējīgam mehānismam, kas garantē godīgu bēgļu un migrantu sadalījumu pa dalību valstīm. Protams, ņemot vērā arī migrantu un uh, bēgļu preferences. Es ceru, ka notiks godīgāka atbildības dalīšana un tādā veidā uh, tas nāks par labu gan ES pilsoņiem, gan arī bēgļiem un Eiropai piešķirs tādu humānāku seju. Dublinas regula netika labi īstenota, un tas mūs nostādīja uz aplamā ceļa. Mums ir patiešām jāveido jauna arhitektūra bēgļu uzņemšanai. Mēs nevaram turpināt visu būvēt uz šādiem sašķobījušamies pamatiem. Mums ir jārisina bēgļu jautājums, mums ir jāpieliek punkts kariem, jāgarantē miers, demokrātija, labklājība arī tajās valstīs, kurās tagad plosās karš tikai vēl kāda doma, priekšsēdētāji kungs. Mums ir jāparūpējas, lai e, es nekļūtu par milzīgu NVO, kas mēģina bezpalīdzīgi cīnīties pret galvenajiem migrācijas cēloņiem. Paldies! Tagad Bārts Somers no OpenVLD grupas no Beļģijas. Paldies, priekšsēdētāji, centīšos uh, izteikties īsi. Jāsaka, es esmu arī pilsētas mērs, šodien runāšu kā tāds, jo mēri e, pilsoņus, e, mēri uzskata bēgļus un migrantus nevis par statistiku, bet dzīviem cilvēkiem ir jārada e, labs ietvars mūsu pilsētās, lai šo politiku padarītu par veiksmīgu. Mums ir jāuzņem šie cilvēki, jāuztver viņi nopietni un uh, Mums ir nepieciešami labi īstenojami noteikumi. Mūsu pilsēta ir eh, ļoti multikulturāli. Mēs gribam panākt drošību un brīvību pilnīgi visiem. Jāpiešķir arī eh, migrantiem iespējas kļūt par patiesiem pilsoņiem, lai viņi varētu iemācīties uzņēmēju valsts valodu un iekārtoties eh, darbā vai atrast uh, vietu universitātē, izglītības iespējas. Mēs nedrīkstam šos cilvēkus stigmatizēt. Mēs bieži vien viņus uzskatām vai nu par upuriem vai noziedzniekiem, nestoties uz viņu personiskās dzīves sasniegumiem. Jāsaka, ka šie cilvēki ir ļoti uh, daudzveidīgi, nevar viņiem visiem piekārt tādu birku. Mums ir jārunā par mūsu vērtībām, bet to nevar izmantot kā uh, ierods, lai šo cilvēkus atstumptu. Tas ir jāizmanto uh, lai cilvēkus iesaistītu mūsu sabiedrībā, lai viņus varētu emancipēt. Un jāsaka, ka populisti eh, pauž pilnīgi pretēju viedokli šajā kontekstā. Un lūdzu, neaizmirstiet, ka mūsu sabiedrība ir tik pievilcīga tādēļ, ka mēs visiem solām, ja jūs smagi strādāsiet, jūs varēsiet sev un saviem bērniem nodrošināt labāku nākotni. Rasisms un diskriminācija šo sapni posta un uh, grūž šos cilvēkus atpakaļ izmisumā, postot mūsu sabiedrības fundamentu. Cīņa par šiem cilvēkiem ir cīņa par mūsu sabiedrības vērtībām. Paldies! Thank you very much, Mayor. And now, um, Jordi Marti de Lof. Paldies, Jordi Marti eh, de Lofu no Spānijas senāta pārstāv goja grupu. Divas minūtes. Thank you, Mr. Chairman. Multas gracias. Paldies, priekšsēdē, liels paldies. Arī Katalonijas kreisajā flangā mēs uzskatām, ka bēgļu jautājums ir globāls. Un tas skar Eiropas Savienības pamatvērtības, cilvēku tiesības, miera. Uh, īstenošanu un labklājību. Nu, Spānijas gadījumā valdība ir apņēmusies uzņemt vairāk kā 17 tūkstoši cilvēku 2015. gadā, un realitāte ir uzņemti mazākā tūkstoši cilvēku, un tas ir galvenokārt skaidrojums diviem iemesliem. Vispirms ir patvērumu sistēma, kas ir absolūti neefektīva, jo tā ir centralizēta sistēma, netiek ņemt vērā uh, reģioni, nedz pašvaldības, kas vēlas uzņemt šos cilvēkus, līdz ar to arī cilvēki nepiesaka patvērumu lūgumus. Un tas arī notiek tādēļ, ka ir ārkārtīgi liela birokrātija un bieži vien tas liedz arī cilvēkiem iesniegt un saņemt uh, patvērumu. Katalonijā mēs nācām klajā ar priekšlikumu, lai uzņemtu 4500 cilvēku 16. 17. gadā. Un šo priekšlikumu ļoti pozitīvi uzņēma komisārs Abramopoulos un arī Jano. Augstais bēgļu komisārs taču, diemžēl, priekšlikums nerealizējās nav iespējams īstenot uh, leālu sadarbību ar Spānijas valdību patvērumu jomā, jo šī decentralizētā perversā sistēma to liedz. Tad arī 1200 vietas mēs arī atbrīvojām um, bet 700 vēl nav aizņemtas. Februāra mēnesī vairāk nekā uh, 500 tūkstoši gāja Barcelonas ielās demonstrēt lai aicinātu atbildīgās iestādes uh, mm, uzņemt uh, vairāk cilvēku bez aizbildinājumiem. Tad arī Katalonija ir pieņēmusi Katalonijas bēgļu programmu. Bieži vien ir uh, cilvēki, kuri nevar saņemt šo aizsardzību, bet uh, Mēs tad vēlamies darīt visu, lai pilsonisko sabiedrību varētu atbalstīt uh, šiem cilvēkiem, kas ir ieradušies, un arī republikāņu kreisie spēki. Mēs vēlamies norādīt, ka Katalonija ir gatava uzņemt bēgļus. Paldies! Is... Paldies! Geblovičs kungs no Polijas, reģionkomitejas referents. Lūdzu, ETP. E, szanowni Państwo, e, chciałbym kilka słów e, w imieniu Komitetu Paldies, dāmas un kungi. Reģiona komitejas vārdā arī es gribēju piebilst dažus vārdus. Mēs runājam par atzinumu, kas veltīts legālajai imigrācijai. Piekrītu komisāra kungam, kurš teica, ja mēs vēlamies apstādināt nelegālu imigrāciju, mums ir jāpiedāvā tādi likumīgi koridori nokļūšanai Eiropā. Ja runājam par legālu imigrāciju, mums ir jārunā par Eiropas nākotni, par Eiropu, kas ir bagāta, kas attīstās. Un mēs runājam par Eiropu, kas domāta mūsu bērniem. Eiropa var attīstīties labāk, Ja eh, mēs varam pie sevis uzņemt cilvēkus no visas pasaules, władze regionalne i lokalne bardzo mocno wsparliśmy reformę Mūsu uh, sabiedrība kļūst aizvien vecāka. Mēs atbalstījām uh, zilās kartītes reformu. Mums ir nepieciešami cilvēki no citām valstīm, un darba tirgū taču var integrēt tos cilvēkus, kas jau tagad ir nonākuši uh, um, Eiropā. Es eh, pārstāvu Rietumu Pomerāniju, Polijā un šeit eh, ANO pārstāvi runāja par spēlītēm ar eh, bailēm, manipulējot cilvēku bailes. Bailes visspēcīgākās ir tieši tajos reģionos, kur neviens acīs nav redzējis bēgļus. Tā tas ir Polijā, tas tieši tā arī ir noticis. Polijas valdība tagad eh, cilvēkus iebiedē, eh, sakūda viņus pret bēgļiem, un šo valdību arī pilsoņi pārsvarā atbalsta. Vietējām pašpārvaldēm ir jāizrāda solidaritāte, bet tam ir nepieciešams īpašas programmas. Paldies! Thank you. Thank you. Vicenzi Bianco, Mayor of Catania. Vicenzi Bianco, um, Demokrātija partija Kataņī, Katānija Itālija. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Trīs dienas atpakaļ manas pilsētas Katānijas ostā uh, iebrauca īrijas militārais kūģis, kārtējais kūģis ar nosaukumu Eitne. Un šai kuģī bija 715 cilvēku. Un mēs atradām vēl vienu 716. Eh, bērnu, kas bija piedzimis trīs dienas atpakaļ uz šī uh, kuģa. Ar viņu bija māte, taču, diemžēl, vairs nebija tēva, kurš vienkārši bija pazudis uh, šajā um, Sicīlijas jūras kuģošanā Sicīlijā, manā reģionā tūkstošiem nepama, nepavadītu nepilngadīgo. 2016. gadā Sicīlijas uh, krastos izkāpa um, vairāk 2000, kā 2000. 20 tūkstoši cilvēki, un no viņiem arī ļoti liels skaits uh, <coughs> nepilngadīgo. Ieradās arī uh, zārki, kas tika aprakti Katāņas uh, kapos, vairāk kā 200. Uh, un pēdējais bija uh, zārks, kurā, dzī, kurā gulēja uh, Sīrijas bēglis kurš tika nogalināts Sīrijā, un viņš paziņoja, ka viņš vēlas tikt apglabāts mūsu kapsētā šo gadu laikā. Mēs, dzīvo, uh, mēs bijām tiešām vieni, ignorēti. Eiropas Savienība neapzinājās, cik svarīgs ir šis jautājums. Šī diena mums ir ārkārtīgi svarīga. Pilnībā piekrītu. Uh, parlamenta priekšlikumiem, komisijas priekšlikumiem. Mēs prasām, lai patvērumu tiesības tiktu piemērotas Eiropas līmenī. Nav pieņemami, ka cilvēki no Sīrijas, kas bēg no kara, nevar saņemt patvērumu. Mums ir jābūt kopīgai šai uzņemšanai un vietējām pašpārvaldēm arī ir jāpalīdz, jāatbalsta tās, stiprinam likumdošanu cīņā pret organizēto noziedzību, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību un prasām tādu politiku, kas atbalstītu Lībijas attīstību. Paldies par svarīgo iniciatīvu. Tagad mēs jūtamies mazāk vien vientuļi. Thank you very much again, Mr. Mirna. Paldies. Vēl viens uh, lielisks ieguldījums. Mm, mums ir vēl 20 minūtes. Un es nezinu, kad mēs um, varēsim izbeigt vēl 15 runātāji. Nekad vēl mūžā neesmu izies tik garu sarakstu. Uh, Un tiešām pašās beigās arī ir ļoti eh, svarīgi, svarīgas eh, šīs liecības. Nevēlos par to jokot. Es gribu, lai katram būtu iespēja izteikties. Gan arī katrs ir ievērojis divas minūtes. Tā nav Eiropas disciplīna. Bet, nu jā, mēs sākām gandrīz ar stundas novēlojumu. Um, Tātad šie 15 runātāji. Mm, ja jūs varētu izteikties minūtes laikā, tas tiešām būtu lieliski. Un tad es nodošu arī šo mm, vadības grožus nākamajam priekšsēdījumam. Es nezinu, kā darīt, jo es negribu nevienu, nevienam liekt izteikties. Ja varat izteikties vēl īsāk par minūti, lieliski. Un tagad lūdzu nākamajam runātājam vārds. Paldies! Es runāšu mērkomitejas vārdā eh, Nīderlandē. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka imigrācijās politika tiek eksternalizēta. To redzam Eiropas un nacionālajā politikā pavisam nesen arī Nīderlandē. Tāpat laikā komisija nāk lajā ar 4. progresu ziņojumu par pasākumiem, kas ir pieņēmti Eiropas programmā migrācijas jomām. Pat ja pasākumi ziņojumi ir pozitīvi, tomēr redzam, ka valsts neievēro juridiskos, juridiskās saistības un neuzņem cilvēkus. Progress bijis lēns, dažās valstīs vispār nesošs. Taču tas viss tiek ilustrēts kā panākums par spīti pilsoniskās sabiedrības akadēmiķu kritikai. Mēru komiteja vēlas norādīt, ka politikas eksternalizēšana juridiski ir izdarāma, taču ārēja patvērums sistēma nozīmē arī izdarīt izvēles par izmitināšanu, pārmetināšanu. Tas viss ir atkarīgs no tālākiem lēmumiem Eiropas Savienībā. Viss ir atkarīgs arī ar sadarbību vienu vairākām trešām valstīm. Vienīgās Ziemeļāfrikas valstis, kuras ir drošas bēgļiem, ir tikai patiesībā ar vienu Māroka. Eiropas Savienībām, ne, Eiropas Savienības dalībvalstīm ne tikai savā starpā ir jāvienojas, jāatrod arī partneri, ar ko sadarboties. No nu, ar minūti, diemžēl, nepietiek, lai runātu arī par 8. māja Hāgas konferenci, kur tur ir dokuments, kur apkopojām arī pienākumus, cilvēktiesību Vienīgums, ko arī var izmantot, uh, lai noslēgtu sadarbības partnerības ar šiem valstīm, lai uh, aizstāvētu bēgļu patvēru meklētāju imigrāciju tiesības. Paldies! Un tagad uh, Flāmu parlamentu pārstāvis. Lūdzu. Dank u, meneer de voorzitter. Dames en heren, ik spreek inderdaad als lid. Paldies. Es pārstāvu uh, Eh, Flandrijas parlamentu eh, reģionu komitejā migrācijas joma ir ārkārtīgi svarīga. Un jāsaka, ka mums ir nepieciešama laba integrācijas politika, lai varētu saglabāt kohēziju mūsu reģionos. Tādēļ jaunpiemācēji ir jāintegrē mūsu sabiedrībās, lai viņi varētu kļūt par pilntiesīgiem to locekļiem un vairs netiktu uzskatīti par jaunpienācējiem. Uh, Reģionu komitejā mēs ņemam vērā flāmu integrācijas politikas paraugu praksi. Jāsaka, ka uh, jaunpienācēji ir. Um, es, nu, viņiem tiek prasīta valodu pārzināšana, viņiem ir jārunā tātad flāmu valodā, lai varētu integrēties, un mums ir jāsamazina arī etniskā plaisa, it sevišķi darba tirgū. Uh, Jāsaka, ka arī uh, integrācija, pilsoniskā integrācija ir ļoti svarīga, lai šie cilvēki varētu kļūt par Flandrijas pilsoņiem. Ne, nevajag viņiem obligāti naturalizēties, bet ir jāpieņem arī šīs sabiedrības vērtības, jāiemācās, kā mēs uh, viens pret otru attiecamies, kā uh, darbojas mūsu demokrātija un uh, Reģionālās pašpārvaldes ir pirmās, kas saskaras ar integrācijas problēmām un izaicinājumiem. Tādēļ visam ir jānotiek tieši reģionālā un vietējā līmenī. Paldies, Tibor Bana no uh, Ungārijas parlamenta. Divas minūtes. Viena līdz divas minūtes. Thank you, Mr. Chairman. Europe is still under an unprecedented. Paldies, priekšsādātāji. Eiropa joprojām izjūt bezprecedenta migrācijas uh, spiedienu un uh, Eh, nu, te rodas drošības riski un nu, ir ļoti svarīgi tāpēc kontrolēt eh, migrācijas ceļus un novērst eh, dažādus draudus drošībai un novē, eh, nodrošina starptautisko aizsardzību. Un eh, vēl ir arī citas problēmas rietumvalstīs. ES dalībvalstīm ir viss jādara, lai aizsargātu savas robežas. Ungārija sāka būvēt žogu dienvidu, rob, eh, dienvidu daļā, lai efektīvāk aizsargātu Schengen zonu. Un tad uh, Eh, daudz tik runāts par cilvēktiesību pārkāpumu tam līdzīgi, bet tagad ārējo robežu aizsardzība ir kļuvusi par vienu no es prioritātēm, un tagad mēs varam redzēt, ka Ungāri izdarīja pareizo lēmumu, centoties apturēt nekontrolēto migrantu plūsmu uz Eiropas Savienību. Mums būtu jāsaprot, ka šo problēmu nevar atrisināt es iekšienē, ja mēs uh, nespērsim nopietnus soļus tajās valstīs, no kurām migranti nāk, tad šī plūsma nekad neapstāsies, un Eiropas Savienība, kādu šobrīd pazīstam, vairs nebūs tāda. Eiropas Savienībai ir efektīvāk jāatbalsta tās valstis, kuru uzdevums ir aizsargāt Schengens robežas. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Tagad vārds Bradam Blicam no Vidusjūras migrācijas aizsardzības un patvēruma observatorija. Paldies, es esmu profesors Midlseksas uh, universitātē un izstrāda projektu, īsna projektu mm, uh, par bēgļiem, uh, ko finansēja apvienotas karalistas valdība. Un uh, nac, ir jāskatās, kāda ir um, nacionalitāte, vecums, dzimums bēgļiem un ir direktīvas, kas nosaka minimālos standartus. Attiecībā par tiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzības kopīgā patvēruma sistēma Eiropā. Uh, paredz noteiktas eh, garantijas, un tomēr ne, tās nevienmēr tiek īstenots. Un īpaši eh, neaizsargāto grupu identifikācija ir īpaši problemātiski, īpaši attiecībā cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, to mēs aizmirstam. Un eh, kolēģi arī no citām Kvinmerī un citām universitātēm ir norādījuši uz nepieciešamību nodrošināt drošu pāreju, un realitāte neatbilst mūsu attēlu atklājumiem. Vairums mm, dalībnieku ir mm, bēgļi ir bēguši no kāra vajāšanas un tikai 18% minēja ekonomiskus argumentus. Mēs atbalstīti mm, vēl, vērtējam nometņu izveidošanu, bet ir jāatrod ilgtermiņa risinājums un arī integrācijas jautājumu jārisina. Esam satraukušies par Zviedriju un Norvēģiju, kas, manuprāt, izveidoja turas eh, ļaunprātīgi izmanto Dublinas sistēmu, atsūtot cilvēks atpakaļ uz Grieķiju. Un mm, eh, reiz bija kurdu eh, bēglis, un viņš mm, sāka bada streiku. 67 dienas viņš bija neaizsargātā grupā, un viņš cieta no attieksmes un arī mm, tā, kā attiecās policija pret viņu. Viņš tika nosūtīts pakaļ uz Grieķiju. Un, Paldies tagad Mariju Bergeziju, kas ir no e NF grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Um, šajā val, <coughs> valstī un pilsētā, kur ir terorisms, mēs runājām par imigrāciju, bet neviens no atbildīgajiem, uh, atbildīgām personām vispār nerunā par saikni starp terorismu un imigrāciju. Uh, Ir pierādīts, ka terorisma organizācijas eh, tieši barojas no šī nelegālā imigrācija viļņa. Nu jā, šī ir nu, tālāk ir centrālā šī problēma arī par uh, eh, patvēru meklētājiem, par nigeriešiem Itālijā. Vairāk kā 18 tūkstoši ieradušies patvērumu meklētāji. Tikai 3% no šiem cilvēkiem tiek atzīti par tiesīgiem uz patvērumu. Kur ir pārējie? Pārējie joprojām ir kaut kur Itālijā, varbūt ir jau Francijā. Ir izraidīti tikai 120 cilvēki. Te ir kaut kas tomēr, kas nedarbojas, viena no daudzām lietām, kas nedarbojas. Un par šīm nevalstiskām organizācijām un viņu neskaidrā loma, te eksperti runā uh, ka viņi daudz palīdz, kā to minēja Itālijas atbildīgās personas. Gribu atgādināt, ka ir tagad Itālijas senātā uzsākta izmeklēšana, kuri tagad padziļināti skata šo NVO saikni ar uh, cilvēku tirgotājiem. Jā, Eiropas parlamenta tā priekšsēdus sākumā nosodīja šo cilvēku tirzniecību. Protams, tas ir šausminoši, bet ir jādara kas konkrēti. Mogherīnī kundze bija ļoti lepna un entuziasma pilna. Arī lepna viņa ir par to, kā tiek uh, uzņemti Sīrijas imigranti šajā liekulīgajā Eiropā, kas vienkārši šos cilvēkus uzdāvina Erdoganam. Ja jūs varētu atbildēt, šo būtu brīnišķīgi. Vespēt kungs no revīzijas palātas lūdzu. Thank you, Chair. Uh, I will concentrate fully on. Jā, paldies. Es par revīzijas palātu, par hotspotiem. Mēs te uzdodam divus jautājumus. Vispirms, vai šie hotspot centri laicīgi arī varēs nodrošināt uh, bēgļu izmitināšanu vai varēs efektīvi pārvaldīt imigrantu plūsmu? Uh, nodrošinot viņu identifikāciju, pirksnospiedumus tā tālāk joprojām. Secinājums, hotspot pieeja līdz šim ir palīdzējis uzlabot imigrācijas pārvaldību. Redzējām pat, ja tas ir aizņēmis ilgāku laiku izveidot šos hotspot centrus, tomēr šie uzņemšanas centri ir bijuši efektīvi. Uh, jo šī situācija citādā ātri pārvērstos par eh, humanitāru katastrofu. Secinam arī to, ka ir jādara vēl vairāk. Tādēļ mums ir arī rekomendācijas. Pirmā rekomendācija par vajadzību um, palielināt hotspot infrastruktūru, iesakām arī visām iesaistītajām pusēm darīt vairāk un adekvāti arī par, eh, parūpēties par nepavadītajiem bērniem. Tad arī ir jānodrošina šo bērnu aizsardzību um, šie saucamie virsnieki, cilvēki, kas rūpējas par bērniem. Un visbeidzot, vajadzība arī nodrošināt uh, nacionālo ekspertu klātbūtni. Thank you very much for compressing also that, that excellent report. Paldies, Ignācio Garcia no bēgļu mm, dienesta. Um, labu pēcpusdienu. Ļu. Jūs esat ļoti laipns, arī es būšu tikpat laipns. Pir, viena minūte. Pirmā lieta. Vispirms ir jāsaprot, ka mēs nevaram pieņemt lēmumu cilvēku vārdām. Šie cilvēki ir jāuzklausa. Mēs nevaram lemt par cilvēku dzīvībām un dzīvēm. Tad ir jābūt arī kreatīvākiem ar aizturēšanu, jo, nu, sistēmā tā ir viena no lielākām problēmām. Tas tikai raisa ciešanas, iznīcina ģimenes, attiecības ir jābūt daudz radošākiem. Treškārt, un tas varbūt ir vēstījums, ko tiešām gribu izcelt šo pēcpusdienu. Mēs strādājam ar bēgļiem, mēs strādājam ar um, brīvprātīgajiem simtiem sieviešu vīriešu Eiropā, kuri ir par uh, to palīdzību, kas ir vajadzīga mazāk aizsargātajiem. NVO ir daudz uh, devuši savu ieguldījumu. Eiropas pilsoņi nevar pieņemt to, ka samazinām morāla standārts. No politiskiem līderiem sagaidām tieši šādu apņemšanos un gaidz kāds ir pilsoņiem. Paldies. Seems, uh, get... Jā, paldies. Tātad. Give us just your key messages in one minute. Appear before us many times. So one minute, please. Thank you.